Dear colleagues, uh, good afternoon. Godātie kolēģi, labu pēcpusdienu sākam darbu. Viedokļu apmaiņa ar prefektu Mario Marconi no Itālijas iekšlietu ministrijas. Ir, šeit ieradies arī Žans Kristofs Filorī, kas ir Magreb departamenta vadītājs NIR ģenerāldirektorātā. Tāpat arī Vincents Pikets, kas pārstāv at, kas ir no ārējās darbības dienas, un Mārts Hietams, no, kas pārstāv Igaunijas prezidentūru. Septembrī lēmām aicināt ārējo darbības dienestu likt priekšā detaļas par finansēm, kas saistīts ar migrāciju saistītām darbībām Lībijā. Priecājos, ka šeit ir Markonī kungs, ko, ar ko esmu tikušies arī iepriekš. Priecājos viņu šeit redzēt atkal. Nu, un, protams, ka, nu, kā jau teicu, viņš ir no Itālijas iekšlietu ministrs. Un Tā kā šodien runājam par Lībijas jautājumiem, tad tas ir aktuāli. Pagājušajā mēs runājam šķiet par hotspotiem, jeb krīzes punktiem. Nu, tūlīt pēc viņam uzstāsies man pārējie minētie uzaicinātie runātāji. Es zinu, ka kolēģiem šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un tāpēc lūkšu visus, kas vēlas, eh, ka šobrīd uzstāsies runāt īsi, jo būs pēc tam arī vajadzīga vēl diskusija ar jautājumiem un atbildēm. Kā jau teicu, ārkārtīgi priecājos, ka Marija Markonī no mm, ir šeit. Paldies par visu darbu, ko jūs darāt. Jūs esat bijuši šeit arī iepriekš un, un, un esat vilcinājušies ierasties šeit atkal, cik lieliski. Uh, Tāpēc priecājos jūs šeit redzēt un lūk, jums dodu vārdu. Grazie, prezidente, grazie davvero. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Paldies par to, ka piedāvājat šo iespēju. Iepazīstināt jūs ar itāļu skatījumu uz notiekošo. Neapšaubāmi mūsu attiecības ar Āfriku tīpaši Lībiju, ir mūsu uzmanības un, un rūpju centrā šobrīd un pēdējā laikā. Un mēs eh, labi mm, un ļoti akūti eh, izjūtam to rosību, kas pēdējā laikā notiek Valetas samits, eh, Eiropas trasta fonds, padomes centieni Eh, visu valstu iesaiste. Afrika ir ārkārtīgi svarīga Eiropai. Eh, atcerēsimies pagājušā jūlija vispārējo lietu padomi Tallinā un tās izdarītos secinājumus. Tā kā eh, tiešām šī, šī, šī sniega bumba ir sākus ripot no kalna, to par vien konkrētāki, precīzāki secinājumi nesen. Uh, Um, bija īpašā mm, tātad ministra, iekšliet ministra tikšanās Pārīzē ar komisāru Varmopulas. Um, martā uh, rīkojām Romā īpašu konferenci, uh, ar kuru tika iedibināta mm, šī īpašā uh, Eiropas un Afrikas valstu pārstāvju kontaktu grupa, kas, kas īpaši fokusējas uz uh, migrācijas jautājumiem, kur, kur prominentā lomā ir Tunisijas un Lībijas pārstāvi. Un mm, otrā konference uz šī pamata Tunisā, Tunisijā, pēc tam vēl viena tikšanās 30. No, oktobrī, kur Mums piepulcējās eh, ne tikai Lībija, bet arī Malī, Čāda, Nigēra. Eh, jau tika, eh, tika pie, pievērsāmies vairāk jau tehniskiem jautājumiem, praktiskiem jautājumiem, kā cīnīties ar šiem te kontrabandiem, šiem te kontrabandistiem, šiem cilvēku vedējiem, organizētiem grupējumiem, un tas viss notiek ar Eiropas komisijas atbalstu. Komisijas mērķi ir trejādi. Pirmkārt, cīņa tiešām ar šiem, šiem cilvēku tirgotājiem, kontrabandistiem, otrām kārtām cilvēku dzīvību glābšana ne tikai jūrā, bet arī atbalsta formā uzņemšanas centros Libijā, citviet Āfrikas ziemeļos. Un treša, trešais mērķis ir Um, īpašs atbalsts uh, cilvēkiem uh, migrācijas izcelsmes valstīs. Mm, neapšaubāmi atbalsts uh, migrāt, Lībijas dienestiem, kas apsargā kras, jūras robežu, sauszemes robežu, tā lai mazinātu to migrantu skaitu, kas dodas ceļā no izcelsmes vietām, kas eh, iet bojā, riskē ar dzīvību eh, šajā ceļā, un skaitļi liecina, ka mūsu centieni nav bijuši veltīgi. Eh, komisija ir, ir, ir uzņēmusi apgriezienus, tagad jau ir daudz gada plāns mm, noformēts. Um, pirmais cēliens šai plānā ir 17. līdz 20. gads, kurā četras pamatrīcības ir īpaši izceltas pirmkārtām tādu operatīvo centru uh, um, vienību uh, noformēšana, mm, kuriem būtu koordinējoša funkcija, ar kur būtu pārstāvi no dažādiem dienestiem, arī glābšanas dienestiem, jūras glābšanas dienestiem, tādējādi nodrošināt koordināciju starp, uh, nu, šai konkrētajā gadījumā sadarbību starp uh, Itālijas un Lībijas uh, jūras uh, dienestiem, uh, un lai tiktu iedibināts tāds, tāda koordinācijas un sadarbības platforma. Tālāk nākamais darbības virziens - pāraudzības kapacitāte, uzraudzība. Pilota projekta kārtā esam uzsākuši tādu praktisku projektu uz Lībijas sauzemes robežas Mhm, kur raudzīsim, kā, kā efektīvāk šo robežu apsargāt. Un tad nākamais šī lielā plāna cēliens 21. līdz 23. gads, kur jau tiks spriests par tādiem ilgtermiņa tehnoloģiskiem eh, eh, uzlabojumiem eh, kopējā pieejamā, pieejamais līdzakļu apjoms ir vairāk kā 185 miljoni. Uh, daļēji no iekšējās drošības fonda, Itālijas fonda, tā arī no šī te trasta fonda. Finansējumu piešķirs arī mm, Itālijas iekšlietu ministrija. Un, ja raugāmies uz Itālijas-Libijas sadarbību plašākā kontekstā, tad esam darījuši visu, lai seši uh, Eh, Lībijas krasta apsardzes kuģi būtu darba kārtībā, tur bija visādas tehniskas ķibeles, eh, eh, tāpat grasāmies drīzumā uz Lībiju nosūtīt un Lībijai nu, dāvāt trīs vēl papildu krasta apsardzes kuģus, apmācām Lībijas krasta apsardzi, robežu sardzi, tā lai viņi spētu rīkoties un, un izmantot modernus tehniskus risinājumus. Uh, Eh, lai viņi varētu koordinēt savu darbību ar, ar savu iekšēju un ar eh, mums, piemēram, bet tas nebūtu nav viss. Esam centušies mm, raudzīties, kā palīdzēt eh, pašiem migrantiem viņu, viņu izcelsmes vietā, kā piedāvāt alternatīvas šiem cilvēkiem viņu, viņu dzīves vietā. Uh, um, tā lai viņi neaizdomātos līdz migrācijai. Un, protams, šeit būtiska ir, ir human, humanā palīdzība, medikamenti, uh, pārtikas produkti. Uh, esam uzņēmuši uh, kontaktus ar um, Lībijas uh, no, nu, tādām tā kā pašvaldībām, lielāko pilsētu mēriem, uh, kas mūsu ieskatā ir ļoti nozīmīgi. Uh, Eh, to darētu uztvert un saprast arī citām ES valstīm un, un, un institūcijām, ka viss ir lielā mērā atkarīgs no, no vietējā līmeņa iesaistītības mm, atbalsts projektiem, infrastruktūra, drošība, eh, šajos uz, uzņemšanas centros eh, esošajiem migrantiem sniegtais atbalsts un, un alternatīvu piedāvāšana. Tā lai vienīgā izdzīvošanas iespēja nebūtu šis, šis eh, ļaunais abortais uh, loks eh, nelegāku, ap, arī ap nelegālo migrāciju. Um, šeit ir nepieciešams nu, tādas elementāras lietas kā, kā ceļu uzturēšana, kā, kā uh, zāles. Uh, Lībijā, Lībijas pilsētās un teritorijās, pārvaldes kvalitāte, lai cilvēki kā uz vienīgo iespējamo scenāriju neraudzītos tikai vienīgi uz, uz, uz, uz migrēšanu uz Eiropu. Un šeit ir būtiski sadarboties ar starptautiskām struktūrām, ANO struktūrām. Šādi mūsu projekti, kurus nu pat pieteicu, apliecina to, ka mūsu uh, primārais mērķis nav tikai apturēt, neļaut vai neielaist, bet arī sniegt atbalstu Libijai, Libijas, Libijas teritorijā notiekošajam, viņu kapacitātei, ko gan sarežģīja tas, ka pati Lībija nav parakstījusi vairākus būtiskus startautiskus dokumentus. Uh, Šeit mums ir smags, smags darbs jāveic, lai Libijā tiešām tiktu ievēroti starptautiskie standarti, lai biežākas būtu voluntāras, brīvprātīgas atpakaļ atgriešanās. Un septembrī jau tika panākta vienošanās par konkrētiem uzdevumiem šajā griezumā. Uh, Uh, un UNHCR uh, uh, un starptautisko struktūru pārstāvi tad tagad varēs Libijā apmeklēt uzņemšanas centrus, vietas, reģionus, un ir identificēti apmēram tūkstoši cilvēki, kuriem jau tagad ir pamats piešķirt starptautiskās aizsardzības statusu. Uh, Uh, nu, pārsvarā sievietes, bērni, sirmgalvi. Uh, mm, kopumā mm, tātad uh, 9000 personu ir, ir saņēmušas uh, palīdzību un uh, drīzumā varēs doties atpakaļ uz izcelsmes vietām. Un uh, mēs arī raugāmies, kā atbalstīt Lībijas nevalstiskās organizācijas. Jau minēju, ka Eiropas eh, un Ziemeļāfrikas, Centrālās Āfrikas eh, iekšlietu ministri parakstīja tādu apņemšanos iestāties par, par cilvēku tiesībām, un Eiropa eh, un Itālija šeit ir uzņēmušies finanšu saistības, apsolījis līdzekļus, un Itālija ir īpaša šai ziņā, jo mēs esam kā tāds starpnieks pieteikušies šeit starp Eiropu un Lībiju, kā Lībijas uzticības persona un tāds, tāds priekšstāvis. Un, mūsu iestrādes Libijā, Ziemeļāfrikā ir, ir, ir tēmētas uz, uz īstenošanu ilgāko, ilgāko gadu garumā, un tāpēc ir svarīgi, uh, lai tiktu likts labs pamats uh, sekmīgai šo, šo darbu veikšanai. Uh, 15 ehm, valstis ir īpaši iesaistījušās, ehm, konsorcijas ir izveidots, mm, augstais, augstais, ehm, ANO, augstais komisārs bēgļu lietās ir, ir mums īpašu atbalstu izrādījis, lai palīdzētu tiem, kam ir, ir atbalsts un aizsardzība visvairāk nepieciešama. Starptautiskā migrācijas organizācija piedalās mūsu centienos, viņi aktīvi darbojas Tripolē. Uh, palīdz izstrādāt standartus glābšanas operācijām jūrā, kā arī šo te jūrā pārtverto migrantu drošai izcelšanai krastā. 283 sievietes un bērni, piemēram, nesen tika atbrīvoti no uzņemšanas centriem un viņiem piešķirta statiskās aizsardzības status. Tur bija, bija daudziem nepieciešama uh, medicīniska aprūpe lielā mērā arī dēļ, dēļ nepietiekami labiem apstākļiem šajos, mm, šajos uzņemšanas centros. Un drīzumā augstais komisārs bēgļu jautājumos raudzīsies, ko iesākt ar vēl 400 migrantiem, kas ir, ir, ir, ir īpašas riska grupas personas. Uh, Mm, ko kā viņus izmitināt eh, noteiktās trešajās valstīs. 700 eh, tad tiek eh, gatavoti atpakaļ sūtīšanai. Mm. Un šā ziņā Nigēra ir mūsu partners. Mm, tad tur tālāk darbojas tālākas iekšējas pārizmitināšanas schēmas. Un šai ziņā UNHCR atbalsts ir, ir eh, ļoti vērtīgs. Un, kā jau teicu, eh, tā tad tiek, tiek veidoti arī, arī jauni centri, eh, tādi, kas ir īpaši piemēroti personām riska grupās, kas ir pārējais periodā, tādā pārējais statusā, kad tiek izskatīts viņu, pietē, viņu kandidatūru starptautisko aizsardzību. Mēs savukārt īpaši raugāmies, lai tiktu nodrošināts viss atļauju process, un noteikti novērtēsim to, ka arī Eiropas parlaments izdara savu spiedienu uz, uz mūsu priekšstāvjiem ANO, Ņujorkā, tā lai UNHCR tiktu nodrošināts ar nepieciešamo personālu. Uh, uh, un lai Salames kungs, tātad īpašais sūtnis, būtu ne tikai rīkoties tiesīgs, bet arī spējīgs, un nu, viņa, viņa dienests būtu nodrošināts ar nepieciešamiem resursiem. Šeit ir, ir būtiski nepamest novārtā mācību programmas, kas līdz šim tikušas nodrošinātas Lībijas krasta apsardzes darbiniekiem. Uh, Uh, ir nepieciešama restruktūrizācija uz, uz, uz vietas, uh, runājot tīri par, par, par praksi, par, par darba metodēm, uh, par transporta līdzekļiem, lai tur būtu nodrošinājums ar, ar, ar, ar, ar šiem te glābšanas līdzekļiem, pēdu līdzekļiem un tam līdzīgām lielām un mazām lietām. Paldies! Paldies, Markonīkungs. Mums ir pieteikušies vairāk kolēģi, kas ļoti labprāt uh, uzdot jums uh, jautājumus par šo ārkārtīgi nozīmīgo jautājumu situāciju. Tāpēc mm, turpmākos runātājs lūkšu izteikties cik iespējams īsi, jo arī uh, jums uh, noteikti tiks uzdoti jautājumi. Uh, šobrīd jūs lūdzu pieskarties tikai tam būtiskākajam. Uh, Un tagad došu vārdu Kristofam Filori, eh, kas uh, eh, Digžinierā uh, eh, vāda uh, Magriba valstu nodaļu. Jūs rīcībā piecas, uh, maksimums desmit minūtes. Priekšsēdētāja kungs, paldies, dāmas un kungi, parlamenta deputāti. Vispirmkārtām vēlos apliecināt, ka negarlaikoši jūs ar skaitļiem, tomēr Eh, sniegšu jums zināmu ieskatu tajā, kas šobrīd eh, tiek eh, darīts, ko, ko dara šis te Eiropas Trasta fonds Āfrikai, īpaši Ziemeļāfrikā, un kā risinās mūsu, kā īstenojas mūsu programma Libijā. Šobrīd Libijā Uh, kopējā programmu, iztenot, Libijā iztenotā programma vērtība ir 162 uh, miljoni. Uh, trīs ceturdaļas no, no šiem līdzekļiem ir atvēlēts tieši migrantu aizsardzībai un sociālo-ekonomisko apstākļu uzlabošanai, nodrošināšanai uzņemošajā sabiedrībā. Ceturtā daļa ir atvēlēta tieši darbinieku apmācības un profesionālās kapacitātes celšanai, lai Lībijas dienesti, Lībijas spēki spētu humānākā, profesionālākā veidā rīkoties ar jaunpienācējiem, migrantiem. Tiek īstenotas daudzas dažādas darbības, konkrēti procesi. Mūsu partneri uz, uz vietām ir ANO augstais komisārs beigļu lietās, Starptautiskā migrācijas organizācija, UNICEF, ANO attīstības programma, Vācijas attīstības tātad institūts GIZ un šeit tātad pirmais un galvenais darbības profils ir uh, palīdzība migrantiem, kas ir pirms sekundes izkāpuši no, no, no laivām, no kuģiem, medicīniskā aprūpe, viņu tātad pamata vajadzība nodrošināšana uzņemšanas centros. Nu, šīs personas nav aizturētas, netiek ieslodzītas. Uh, bet apstākļi nebūt par to neliecina. Šajos centros situācija diezgan baisa, un tieši tāpēc eh, par to ir vērts eh, joprojām nezaudēt interesi. Nu, šajā, mm, šajā sadaļā ietilpst arī eh, atsevišķu migrantu repatriācija, pārvietošana, it īpaši riska grupu migrantu pārvietošana, citvieta e, vai uz, uz, uz, uz citām valstīm, e, ja tie to brīvprātīgi vēlas. Tātad brīvprātīgi atgriešanās. Līdz šim esam uh, kādus divus tūkstošus šādā veidā uh, pārvietojuši un ceram, ka līdz gada beigām tātad tiks pieņems lēmums kopsumā 15 tūkstošu personu uh, jautājumā un te līdzekļus arī mums nodrošina šis te trasta fonds. Kā mēs eh, palīdzam uzņemošajai sabiedrībai, eh, uzņem, tātad eh, tas ir atbalsts pilsētu apdzīvotu vietu līmenī, kuras īpaši smagi izjūta migrantu pieplūdumu, un šeit mūsu atbalsts izpaužas vispirmkārtām kā sociāla ekonomisku iespēju radīšana un piedāvāšana uh, šiem cilvēkiem, uh, it īpaši jauniešiem, uh, pirms viņi aizdomājas par, par došanos migrācijas gaitās vai, vai, vai, kādā, vai, vai kādās pretlikumīgās nodarbēs. Šeit ir nepieciešama ļoti praktiskas lietas - ūdens apgāde, izglītība, uh, Um, tas ir vajadzīgs kā migrantiem, kas ir iestrēguši Libijā, tā pašiem lībiešiem, Libijas uh, pilsētu un miestu iedzīvotājiem. Kamēr mūsu rīcībā ir pietiekami līdzekļi, tad uh, šeit uh, mēs noteikti par, par ļoti svarīgu uzskatīsim uh, Eh, tieši šo te socioekonomiskās kapacitātes eh, celšanas atbalstu eh, Lībijas apdzīvotām vietām, pilsētām un reģioniem. Tāpat arī mūsu prioritārs uzdevums ir, ir Lībijas krasta apsardzes apmācība, profesionālitātes celšana. No Lībijas krastiem attiet šis te centrālās vidusjūras migrācijas maršruts, kas ir arī nāvējošākais uh, Eh, kopš 15. Eh, gada vairāk kā 2000 eh, migrantu ir noslīkuši vidusjūras ūdeņos. Mm, pēdējā laikā gan slīkst arvien mazāk. Šogad šis kritums ir īpaši izteikts Nu, protams, eh, tie ir zināmie, zināmie nāvis eh, gadījumi. Eh, nav mums, diemžēl, ne jausmas, cik migrantu ir, ir, ir, ir, ir, ir zaudējuši dzīvības kaut kur Sahāras tuksnešu smiltīs. Un, nu, mūsu mērķis ir, ir mm, panākt ka vidusjūru vairs nešķērsošie šie uh, brīnuma, brīnuma peldlīdzekļi, kas ir pārbāzti ar cilvēkiem, kas ir uh, salāpīti ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar godavārda palīdzību. Uh, šeit mm, tātad īpaši, īpaši mūsu uzdevums ir uh, tātad situācijas efektīva uzraudzība tieši jūrā. Nu, tas ir tas, ko esam iesākuši, ko vēlamies darīt uh, tuvākajā laikā. Ceru, ka uh, izteicos īsi un kodolīgi un ar prieku atbildēšu uz turpmākiem jautājumiem. Jā, neapšaubāmi uh, jautājumi sekos, par to varat nešaubīties. Paldies. Nu jā, nu lūk, tā bija komisija. Tālāk arī jāsdarbības dienests Vincents Pikē kas ir, lūk, migrācijas uh, departamenta vadītājs. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Priekšādātāji, godātie deputāti. Nu, pavisam īsos vārdos no ārējās darbības dienas, tad, tad galvenā vēsts ir tāda, ka augstā pārstāvē par ļoti nozīmīgu uzskata problēmu, kas saistīts ar nelikumīgo migrāciju Lībijā. Tā ir galvenā prioritāte, ko viņi attiecīgi tad arī vēr, pārvērš darbībā ar virkni dažādiem pasākumiem. Pirmām kārtām protams, dialogs ar Lībijas attiecīgajiem um, sarunu analogiem mm, par dažādiem migrācijas jautājumiem un es aicinājums Lībijas varas iestādēm un citiem veicināt cilvēcīgu attieksmi, drošu attieksmi pret šiem eh, nelikumīgajiem migrantiem un bēgļiem, iesaistoties sadarbībā ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm, tīpaši gadījumā Itālija, protams, šis aicinājums vienmēr ir viņas darba kārtībā. Viņa vienmēr šai saistībā uzrunā Lībijas vadītājus, kā arī, dzen, protams, vadītājus no valstīm, kas ir ap Lībiju, eh, īpaši uz Lībijas dienvidiem, Sahelu reģiona valstis, jo te ir svarīgi veidot šīs reģionālas partnerības. Tā ir politiska darbība. Tātad pirmām kārtām, otrām kārtām arī darbības dienestā mēs ar kolēģiem no komisijas, no NIR ģenerāla direktorāta strādājam pie tādas visaptverošas pieejas šim ne nelikumīgās migrācijas jautājumam Lībijā. Šajā pieejā ietilpst kapacitātes veidošana, apmācība, uh, Lībijas iestādēm. Tāpat arī robežu pārvaldības spēcināšana gan uz jūras, gan uz sauszemes. Trešām kārtām palīdzības eh, piedāvāšana riskam pakļautām migrantu grupām Lībijā, to starp šajos aizturēšanas centros, jeb uzņemšanas centros. Un visbeidzot, darbs ar ANO organizācijām ir īpaši IOM, starptautisko migrācijas organizāciju, kas ļautu šos uh, migrantus vēst atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm. Finansējums ir plašs. Tas uh, ļoti liels ir arī finansējums no dalībvalstīm, atsevišķām, piemēram, Itālijas, bet arī citas dalībvalstis, kas veikuši savu ieguldījumu trasta fondā. Un uh, ir tādas dalībvalstis, kas līdzdarbojas arī ES vadītajā kāda kopējās ārējās un drošības politikas misijā. Tie ir ļoti svarīgi instrumenti, kas ir tiek izmantoti. Un, un lai būtu šī ēna pilnīga, man jārā arī par Eironaf, ja par um, šo Sofijas operāciju, kas norisinās vidusjūrā un kur, ar kuras palīdzību arī ir izdevies glābt 42 tūkstoši cilvēku uh, vidusjūras ūdeņos uz ziemeļiem no, no Lībijas. Otram kārtām tad ir arī uh, Eiropas robežu palīdzības programma, kas neskatoties ar grūtībām, ar ko sastopas um, šī situācija, ko rada šī situācija Libijā, tāpat laikā tā ir izdevies izveidot apmācības programmu, kapacitātes veicināšanas programmu Lībijas varas iestādēs. Un var jums pastāstīt, un to vēlos arī uzsvērt, ka šīs apmācības programmas ietvaros cilvēktiesība aspekts un cieņa pret uh, humanitārajām tiesībām ir ļoti svarīgs elements. Tas ir tāds diedziņš, kas vis visam cauri šai apmācības procesā. Pavisam nesen CNN um, eh, rādīja ainas no vergu tirgiem Lībijā. Nu, protams, ka šī, šie kadri radījuši milzīgu nosodījumu, sašutumu no visas pasaules, tostarp Eiropas Savienības. Uh, augstā pārstāve arī savus uzskatus ļoti skaidri pauda, tagad viņi runāja šeit parlamentā pagājušajā nedēļu, tad, kad bija šī Āfrikas eh, konference, ko vadīja Tajānī. Mm, pagājušajā nedēļā viņa tikās ar Āfrikas Savienības priekšsādātāju, ar mm, prezidentu Kondē un eh, arī ar Āfrikas eh, komisijas priekšsādātāju Musā Fakī. Un viņi nāca klajā ar kopēju paziņojumu. Viņa tāpat ir īstenojis dialogu ar migrā, starptautisko migrācijas organizāciju, tās direkt, ģenerāldirektorātu Pīteru Svingu, lai, nu, mēģinātu saprast, ko vēl iespējams darīt kopā ar šo organizāciju, lai šo m, mm, tur iestrēgušo migrantu likteni atvieglotu. Reakcija no Lībijas puses arī zināmā mērā ir pieminēšanas vērta, jo pirmo reizi vēsturiski Lībijas varas iestādes nāca klējā ar ļoti skaidru paziņojumu, respektīvi pauda spēcīgu atbildību, kopēju atbildību runāja par šiem no nu, šāda veida situācijā, sakot, ka šī problēma uh, ar, neregulā, ar nelikumīgu migrāciju ir jārisina, respektējot cilvēktiesības pret migrantiem Lībijas teritorijā. Te redzam, ka tā zināmā mērā nozīmē, šāds paziņojums nozīmē tādu attieksmes maiņu, tas nozīmē, ka Lībijas varas iestādes ir gatavs iesaistīties darbā, lai nodrošinātu labāku sadarbību, efektīvāku sadarbību. Viens tāds pozitīvs elements varbūt uh, ir tas, ka pagājušā nedēļa Tripolē Lībijas iestādes noturēja arī vēsturiski pirmo uh, koordinācijas darba grupas sanāksmi, kas strādā pie migrācijas jautājumiem, tur līdzdarbojās ANO dalība valstis, bet arī darbā bija iesaistīta es kā tāda. Vēl viens faktors, ko vērts atzīmēt, ir Āfrikas reakcija no, tātad reakcija no Āfrikas valstīm. Diezgan daudzas ļoti kritiski izteicās par šiem kadriem, par to, kā Lībija nespēja cilvēcīgi izturēties pret šiem nelegāliem migrantiem. Un Lībija ļoti, nu tā, jūtīgi izturs pret šo kritiku. Un tāpēc arī ir domāts izmanto arī šodien un rītdien notiekošo samitu starp Āfrikas Savienību un ES, eh, nu kā tādu, kur Abidžanā tad par to varētu runāt. Tātad izmantot šo samitu kā veidu, lai vēl vairāk, nu tā, galvanizētu šo sadarbību starp mums un Āfrikas valstīm, un īpaši izcelsmes valstīm, kas iesaistīti šajā procesā, nu, protams, arī ar Lībiju sadarbību. Viens tāds īpašs mērķis, ko esam paši sev noteikuši, ir censties palielināt to migrantu skaitu, kas tiek repatriēti uz savām mītnes zemēm uz brīvprātības principu pamata. Un visbeidzot, nu tāds piesard, uz tāds piesardzīgākas nots, uh, neskatoties uz tām iespējām, ko piedzīvojam un ko mēs, protams, arī izmantosim, mums vienlaikus ir jābūt realistiskiem un jāsaprot, ka Lībija, protams, joprojām ir ļoti nestabila valsts, kurā nav tādas valdības un valdības iestāžu, kas spētu, eh, kas ļautu valstī tikt galā ar šāda veida problēmu efektīvā un visaptvarošā veidā. Uh, Un šis novērojums nozīmē arī to, ka Lībijas kapacitāte un mūsu kapacitāte iesaistīties sadarbībā arī ir visai ierobežota. Mēs um, strādājam baigas viedros, lai šo kapacitāti vērstu plašumā, bet, protams, tas nevar notikt, nu, tā pāris dienu laikā. Un tas arī pēdējais, ko vēlos teikt, respektīvi Protams, ka dabiskā kārtā mums ir jārisina problēmas, kas saistītas ar nelegālo migrāciju un jādara tas eh, nu, bez aplinkiem, bet vienlaikus arī jāapzinās, ka vienīgais reālais ilglaicīgais eh, risinājums šīm problēmām kas saistīts ar ne nelikumīgo migrāciju tādām kā, piemēram, cilvēku tirzniecību un bēgļiem un tam līdzīgi ir nodrošināt stabilizēšanos Lībijā pašā. Un tas var novest tālāk pie miera, pie drošības šai valstī. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātājs. Nu, un tad visbeidzot dzirdēsim arī Igaunijas prezidentūras viedokli Marts Hietāms. Lūdzu, lūkšu jūs izteikties pavisam lakoniski. Uh, Eh, jo mums vēl diskusijas paredzēts. Paldies priekšādātāji, godātie komitejas deputāti, dāmas un kungi. Ārkārtīgi liels paldies, ka uzaicināt arī prezidentūras pārstāvis uz šo sanāksmi, tā lai mēs varam piedāvāt savu perspektīvu attiecībā ar šiem notikumiem, varam izteikties visai īsi un arī vispārīgi, jo priekšējie divi runātāji visai detalizēti jau runāja par šo tēmu, par visiem šiem dažādajiem aspektiem. Kad krīze sākās, Mm, vidusjūras centrā, nu, tā tad apmēram jūnijā tas bija, tad mm, Itālija, tad, tad prezident, nu, tas bija, protams, saistīts ar Itāliju, prezidentūra rēģēja tūlīt pats strauji oficiālajā vispārīgo mm, lietu ministru padomē, par to jau tika runāts, Lībija faktiski šai padomē bija tad galvenais um, temats, strādājām pie vidusjūras. Uh, um, īstenošanas plāna, tā lai visi šie pasākumu mēri būtu saskaņot, lai atvieglot šo situāciju, lai glābtu dzīvības. Plāns tika apspriests vairāk kārt arī Koreper, nesen, nesen visnesenākā reize bija pirms trim nedēļām, tāpat regulāri izmantojam arī augstā kā līmeņa IPC šajā gadījumā tā lai vēl detalizāk, detalizētāk par to spriest un meklēt pavisam konkrētus labus risinājumus. Igaunijas iekšlietu ministrs Andres Anvelts arī ir um, ļoti personīgi bijis iesaistīts visos šais procesos. Viņš ir divreiz bijis Itālijā, lai apspriest šo jautājumu attiecīgiem Itālijas ministriem. Viņš bija tur arī augustā un tikās ar Lībijas pašvaldību, ja pilsētu mēriem. Nu, viņš mums nevarēja īpaši ilgi ar viņiem tikties un tā, bet nu, nolūks bija, šie labie nodomi bija. Uh, un eh, viņš līdzdarbojas kopā ar itāļu, itāļu kolēģiem arī Centrāla vidusjūras kontaktgrupā, kas tikās jūlijā Tunisā, novembrī Bernē. Nu, tā tad esam pietuvināti šiem notikumiem. Protams, ka lai īstenotu šos mērus, kas iekļauti nu, šai īstenošanas plānā, uh, un lai ir vajadzīgs nepieciešams finansējums. Tas faktiski ir nu, tas lielākais, kas ir vajadzīgs no dalībvalstīm. Mēs un Āfrikas Trasta fonds un budžets um, šiem Ziemeļāfrikas teritorijai, par ko kolēģi runāja, ir šobrīd faktiski uh, bijis nu, tādas ļoti aktuāls politisks temats visu veidu padomēs. FAC tāpat arī oktobra um, Eiropadomē par to tika runāts, ir plaša vienotība dalību valstu starpā par to, ka nepieciešams pārliecināties, ka atbalsts Lībijai un tās kaimiņu valstīm nu, cīņā pret nelegālajām migrācijas plūsmām eh, uz vietas tiek nodrošināts ar atbilstīgu finansējumu. Un eh, lai šie līdzekļi tiek arī nu, laika gaitā saglabāti vajadzīgā līmenī dalību valstis. Uh, uzskata, ka jā, pēc, jāfinansē prioritātes, respektīvi pirmām kārtām jāuzlabo dzīves apstākļos dažādajos uzņemšanas centros, tāpat jāstrādā pie sociāla ekonomikas attīstības, mm, kas ļautu šiem iedzīvotājiem tad pašiem pelnīt iztiku. Mm, Eiropa padoma oktobrī 19. un 20. datumā uh, izteica aicinājumu dalību valstīm meklēt pietiekamu finansējumu ATF, tātad, un, un lūdzu pārliecināties, ka, ka šis jautājums tiek apspriests arī korepersanāksmēs, arī vispārējo lietu padom, ministru padomē, un šis jautājums iekļauts arī augstās pārstāvs tikšanās reizēs ar kolēģiem. Šobrīd izjūtam zinām optimismu, um, nu, gaidot nākamo gadu, ka būs pietiekamie līdzekļi pieejami, lai pārliecinātos, ka EUTF Āfrikas e, e, darbības var turpināties nākamgad. Te beigšu savu uzstāšanos un arī esmu gatavs atbildēt, protams, uz jautājumiem. Liels paldies, saka priekšādātājs. Nu, un tad tagad sāksim diskusijas. Trīs minūtes nevairāk, kolēģi, jo tik daudzi vēlas, protams, uzstāties un mums nav īpaši daudz laika, bet vispirms Bārbara Spinelli. <clears throat> Ma io ringrazio gli oratori e devo dire che sono abbastanza. Liels paldies! Es vēlētos norādīt, ka mani pārsteidza tas, cik dažādas nianses parādījās runātāju teiktajā. Mēs dzirdējām, ka daudzi ir apmierināti ar rezultātiem, tāpat arī iztiek izteikti aicinājumi, lai ANO vairāk iesaistītos. Šķiet, ka tas absolūti neatbilst ANO augstā komisāra teiktajam tikai pirms dažām dienām. Tika minēts, ka Eiropas Savienības dalībvalstis nav darījušas eh, pilnīgi neko, lai samazinātu migrantu ciešanas. Tikko mēs arī noskatījāmies 12. Eh, novembra video, kur eh, tiek pārdoti migranti kā vergi. Nav no, nemaz pagājis tik daudz laika, un neskatoties uz to visu, jūs uh, esat panākuši vienošanos ar Lībiju. 2016. gada decembrī tika minēts, ka Lībija nav droša valsts, kamēr aprīlī tiek uh, gatavots uh, ziņo, ziņojums par uh, migrantu uh, pārdošanu verdzībā. Tāpat arī ir vairākas asociācijas, kas ir minējušas tieši to pašu. Domāju, ka tā arī ir galvenā problēma. Šeit eh, nav runa par eh, medicīniska vai psiholoģiska veida palīdzību eh, migrantiem vai aizturētajiem. Problēma ir tā, ka šie cilvēki vispār ir aizturēti un ka viņi atrodas Lībijā, kas ir uh, absolūti nesakarīga valsts politiskā ziņā. Um, tagad gribētu atsaukties uz uh, prefektu Markoni un runāt par iebraukšanas aizliegumiem, kas uh, ir izdoti pēdējā gada laikā. Itālijas varas iestādes to noliedz, un arī Morkons kungs to tikko noliedza, bet šeit man ir dokuments, ko es ieguvu no Itālijas iekšlietu ministrijas drošības departamenta, un tur ir runāts par uh, piespiedu uh, atpakaļ nosūtīšanu un ārvalstu pilsoņu aizliegumiem iebraukt Itālijā. Tātad, cik liels skaits ar šādiem dokumentiem ir sagatavots eh, pēdējo mēnešu laikā. Un te ir arī reālie eh, atpakaļ nosūtīšanas gadījumi. Morkons kungs, jūs teicāt, ka jūs neklausāties Amnesty International eh, blēņās un uh, neklausāties arī rekomendācijās, kas ir izteiktas Eiropas padomē, bet eh, īsnībā par to runā visas starptautiskās iestādes jau kopš pagājušā gada decembra. Es eh, domāju, ka kaut kādā brīdī Itālijas varas iestādēm vajadzētu tomēr ieskatīties, vai šajās blēņās neslēpjas arī kāds patiesības graudiņš. Es eh, zinu, ka daudz izteikumu iespējams būs eh, tādi ļoti skarbi, bet varbūt jūs varētu atbildēt uz eh, visu pašās beigās. Pat, ja te ir runa par personīgiem izteikumiem. Elīša Laina. Morkons kungs, sirsnīgi jūs sveicu atkal mūsu komitejā. Tikai pavisam nesen mēs nobalsojām par revolucionāru reformu Dublīnas noteikumos, un mums ir arī izdevās panākt, ka pienākumi tiks sadalīti starp dalību valstīm, ja runa par uzņemšanu. Taču nešķiet, ka parlamentā veikums kaut kā tainotos arī padomē un komisijā. Šīs iestādes mēģina Eiropas Savienības ārējās robežas eksternalizēt un uzskata, ka uh, ja kaut kas nav tieši mūsu acu priekšā, tad tas neeksistē. Mums nācās eh, gaidīt līdz eh, lībieši mm, brauc un sāk glābt eh, cilvēkus. Tikai pavisam nesen pieci cilvēki gāja bojā, tā skaitā bērni. Tāpat arī tiek apturētas sīvoča glābšanas operācijas. To mēs video ļoti labi redzējām. Uh, Šķiet, ka Lībijas eh, pārstāvji meta kartupeļus uz šiem bēgļiem jūrā, un eh, tāpat eh, laivas pārvietojās ļoti ātri, cilvēki pie tām bija piesieti. Šķiet, ka visi šie resursi, ko mēs ieguldām apmācībā Itālijas krasta apsardzē, ir neliederīgi izlietoti, jo netiek arī ievērots neatgriešanas princips. Tāpat arī tiek runāts par eh, milzīgo kaitējumu, kas tiek nodarīts eh, šajā reģionā. Padom, Eiropas padomē vajadzētu mm, atgādināt par šo lietu, vajadzētu norādīt, eh, kurš tad ir šeit atbildīgais. Tātad mums ir jārunā arī par uzbrukumiem un to, kas šeit tiek darīts. Viss, kas notiek Lībijā, atklāt sakot, ir labi redzams, to uh, rādīja pat CNN. Mēs redzam, ka šis finansējums uzreiz nonāk pie bruņotajiem grupējumiem, kas uh, vada šīs kontrabanda grupas. Vienīgais veids, kā pielikt punktu šai migrācijai, ir nodrošināt legāls un drošus ceļus, kā migranti varētu nokļūt Eiropas Savienībā. Nav nekādas piekļuves arī oficiālajām apmetnēm. Uh, Ja mēs pastāmies uz datiem, tad mēs redzam, ka tūkstošiem cilvēku tagad ir pazuduši, viņi visticamāk atrodas Lībijas cietumos. Man ir divi jautājumi prefektam Orkonim. Eiropas Savienība ir paredzējusi desmit miljonus no Eiropas eh, trasta fonda Āfrikai, kas būtu jānovirza Lībijas krasta eh, apsardzē. Taču šķiet, ka dalībvalstis un Lībija ir uzstādījušas vairākus nosacījumus līdzdalībai šajā trasta fondā, un šķiet, ka Tas viss ir atkarīgs no dalībvalstu interesēm. 90% no šī trasta fonda īstenībā nāk no attīstības finansējuma, kas savukārt neatbilst um, 28. pāntam, kur ir runa par nabadzības izskāšanu. Ministrijām vajadzētu veikt kontroli pār to, kā līdzekļi tiek praktiski izlietoti. Komisija ir atbildējusi uz jautājumiem ļoti neskaidrā veidā. Tur ir minēts, ka Itālijai un trešajām pusēm vajadzētu veikt kontroli. Mēs gribam zināt, kas ir šīs trešās puses. Kā jūs eh, redzat, eh, pulkstens apstājās un eh, šī lampiņa, kas norāda uz to, ka vajadzētu runāt lēnāk, arī netika ievērota. Tātad lūdzu, mēģiniet nerunāt ilgāk par trīs minūtēm un runājiet lēnāk, nesteidzieties. Un nākamā būs eh, Laura Ferrāra. Vēlreiz norādīšu, nerunājiet pārāk ātri. Liels paldies! Tikai pirms pāris nedēļām tika panākta vienošanās starp eh, Eiropas Savienību, jo īpaši Itāliju un Lībiju, un šo vienošanos uh, augstā, augstā cilvēktiesību komisārs norā, nodēvēja par necilvēcisku. Tātad te ir runa par apstākļiem, kādos atrodas migranti Lībijā. Te ir runa par ieslodzīšanu bez likvāda termiņa, par izverošanām, spīdzināšanu tā tālāk. CNN vēlāk rādīja, kā Lībijā tiek tirgoti vergi, cilvēki tiek izsolīti izsolē, un tikai pirms dažām dienām Itālijas televīzijā tika rādīts video, kur uh, Lībijas krasta apsārdzes kuģa apkalpe uh, iekaustīja migrantus, kas bija piesieti šī kuģa aizmugurē, kamēr Itālijas uh, helikopters mēģināja to novērst bez uh, jebkādiem panākumiem. Man ir jautājums prefektam. Uh, vai ir uzsākta izmeklēšana par šiem skaidrajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Valdība saņem mūsu naudu, bet īsnībā viņi nespēja absolūti kontrolēt savu teritoriju. Šī kontrole tiek uh, tieši vai netieši nodota tālāk uh, bruņotajiem grupējumiem, kas savukārt kontaktējas ar citiem grupējumiem, kas veic cilvēku kontrabandu. Uh, un tieši no viņiem ir atkarīgs tas, cik daudz migrantu nokļūst Itālijā. Trešais jautājums. Nav nekādas eh, skaidras atzītas iestādes Lībijā. Mēs dzirdējām, ka mēs apmācām Lībijas krasta apsārdzi, bet es gribētu zināt, pie kā īsti šī nauda nonāk un ko mēs tieši šeit mācām. Kuras eh, jūras teritorijas tiek eh, kontrolētas un ar ko tieši Lībijā mēs sazināmies? vai Itāļi un Eiropas Savienība cīnās ar kontrabandistiem vai ar migrantiem? Kāds tad ir mērķis? Vai jūs mēģināt apkarot kontrabandu, vai arī jūs mēģināt panākt, lai migranti nenonāk Eiropā par eh, jebkādu cenu? Tāpat arī aizturēšanas centri Lībijā. Vai tie saņem naudu no Itālijas vai no Eiropas Savienības? Gribu atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies! Liels paldies visiem kolēģiem, ir uzdoti patiešām ļoti labi jautājumi, un es ceru, ka mums atliks laika lai mēs eh, saņemtu uz tiem arī atbildes. Nākamā ir Katrīna Činičī. Sì, grazie, grazie Presidente, io voglio ringraziare. E... Lielas paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pateikties mūsu viesiem. Es atvainojos, ka nebiju klāt jau no paša sākuma, bet uh, Pieļauju, ka Markonis kungs stāstīja par to, ko Itālija ir izdarījusi migrantu labā un cik daudz ir ieguldīts uzņemšanas mm, iestādēs. Neskatoties uz saviem līgumiem ar Lībiju, Itālija nav atteikusies no savas apņemšanās nodrošināt, lai Lībijā uzņemto migrantu apstākļi būtu apmierinoši. Mēs visi zinām, ka šie apstākļi ir slikti, jo īpaši tie, tie ir slikti nepilngadīgām personām, kurām vispār nevajadzētu atrasties šādā izturēšanā, un arī nevienam migrantam tādā nevajadzētu atrasties. Uzskatu, ka visām Eiropas iestādēm vajadzētu iesaistīties. Uzskatu, ka vēl ir ļoti daudz darāmā. Mums ir jānodrošina, lai tiktu ieviesti atbilstoši apstākļi, lai tiktu nodrošināta cieņa. Mēs gribētu aicināt augsto komisāru viesoties apmetnēs un pastāstīt par apstākļiem. Tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Mums ir arī jānodrošina, lai bēgļu status tiktu pārbaudīts pēc iespējas ātrāk, īpaši personām ar īpašiem apstākļiem. Tāpat arī ir jāveic daudz citi pasākumi. Zinu, ka kolēģi runās arī pēc manis, bet es gribētu likt uzsvaru uz kādu citu punktu, kur esmu pieminējusi jau vairāk kārt. Un uh, šīs jautājums man liekas ļoti nozīmīgs. Es domāju, ka mēs nestrādājam pietiekam daudz pie tā, lai apkarot kontrabandu. Domāju, ka mums pie tā ir jācenšas uh, Mm, vērsties pret eh, cilvēku tirgotājiem pēc iespējas vairāk. Ja eh, šī cilvēku tirgošana turpināsies šādā pašā apmērā, mēs saskarsimies ar vēl smagākām problēmām, un tās ietekmēs ne tikai cilvēktiesības. Un mēs vairs netiksim galā ar šiem jautājumiem kā atsevišķas dalībvalstis. Mēs nevarēsim, eh, kā Itālija, mm, apkarot šo situāciju tikai tāpēc, ka mēs uzņemamies vairāk migrantu. Arī pati uh, Eiropas Savienība nespēs neko darīt. Mums patiešām ir jācīnās pret cilvēktirgoņiem. Paldies, eh, tagad uh, Jorkas kundze. Lielas paldies! Es eh, biju uztraukusies jau iepriekš, un tagad pēc mūsu viesu uzklausīšanas um, esmu vēl vairāk satraukta. Kolēģi aprakstītā situācija patiešām ir šausminoša, neko tam līdzīga nevēlamies pieredzēt. Jā, šai komitejai ļoti svarīgi starptautiskās tiesības, tiesiskums, tas, kā sabiedrības funkcionē, un te es varu pievērsties savam pirmajam jautājumam, kādas tad īsti ir prioritātes Eiropas Savienībai Lībijā, un tas pats attiecas arī uz komisiju un ārējās darbības dienestu. Vai mēs vēršamies pret nelegurā, nele, neregulāro migrāciju vai pret ko citu? Ja mēs uzskatām, ka tā ir vislielākā problēma Lībijā, tad iespējams esam kļūdījušies. Varbūt mēs paši esam daļa no problēmas. Tad es gribētu papildināt šo jautājumu. Eh, šorīt mums bija ļoti interesanta uzklausīšana, kur tika minēts, ka eh, vakardienas eh, cilvēktirgoņi ir rītdienas pret kontrabandas spēki, un tā ir taisnība šos bruņotos grupējumus kāds finansē, tad ir jautājums, kurš šos cilvēkus kontrolē. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums nav nekādu, nav nekādas skaidrības, nav nekādas pārliecības par to, kas tad īsti ir mūsu partneri. Lībijas eh, krasta apsārdzi īsnībā strādā tāpēc un, eh, un mēģina panākt visu, lai cilvēki eh, varētu palikt Lībijā, tad, lai viņi iestrēgtu Lībijā. Cilvēki mēģina izkļūt no Lībijas, bet viņiem tas nekādi neizdodas, viņi tiek atkal iesviesti cietumos. Tieši šādu veidu spēlētājs mēs šeit atbalstām, un tas manī rada ļoti liels bažas. Kas ir mūsu sadarbības partneri uz dienvidu robežām? Kurš saņem šo atbalstu un finansējumu? Trešais jautājums. Tas attiecas uz aizturēšanas centriem. Tie ir cietumi. Āno ļoti skaidri norādīja, ka neviena no šīm iestādēm nav akceptējama. Tad kāpēc mēs tās vispār finansējam? Uh, Es atklāt sakot nespēju to izskaidrot saviem balsotājiem. Mums vajadzētu mēģināt slēgt šos centrus, nevis tos uzturēt. Un tad pēdējais, mm, pievēršoties atpakaļ nosūtīšanai. Domāju, ka Tas jau kļūst uh, mazliet dīvaini, kad jūs sakāt brīvprātīgi atgriešanās. Cilvēkus uh, ieslēdz un tad viņus piespiež atgriezties, bet jūs sakāt, ka viņi to dara brīvprātīgi. Domāju, ka, ja jūs lietojat šādu terminu, tad tas nav īsti pareizi. Paldies, uh, tagad uh, Dītmārs Kosters. Paldies, priekšādātāji! Godāmie runātāji, man jau iepriekš pieradusies eh, tāda sajūta, ka uh, situācija, tad attiecības starp Eiropas Savienību un Lībiju tiek eh, nepareizi atainotas. Mums vajadzētu mm, izteikties daudz korektāku, un mani kolēģi, mans kolēģis iepriekš izsakoties to arī darīja. Es vēlētos visu to vēl sadramatizēt. 6. novembrī notika kāds ļoti smags starpgadījums vidusjūrā. Uh, Tur Lībijas krasta apsardz iekšanās dēļ gāja bojā pieci cilvēki, no tiem viens bērns. Tika nosūtīta gumijas glābšanas laiva, un tas ar Itālijas helikoptera palīdzību, kā arī Francijas kuģu palīdzību, tika izdarīta mēģinājumi šos bēgļus izglābt. Bet Lībijas krasta apsardzes kuģis pretēji jeb kādiem tiesiskiem norādījumiem, pretēji kādām tiesiskām normām eh, jauca mēģināja iejaukties šajā glābšanas operācijā, un tas tika darīts ārpus eh, Lībijas teritoriāliem ūdeņiem. Ja viņi to būtu eh, ievērojuši, nebūtu izgājuši no saviem teritoriāliem ūdeņiem, tad šī glābšanas operācija būtu izdevusies. Mēs galu galā finansējam Lībijas krasta apsardzes kuģus, uh, Eiropas Savienība to dara, un līdz ar to mums ir jāatņemas, lī, jāuzņemas līdzatbildība. Ko komisija dara, lai izmeklētu šo starpgadījumu? Vai uh, pastāv arī uh, kaut kāda mācību programma, pēc kās mācās eh, šie Lībijas krasta apsārdzes darbinieki, vai notiek neatkarīga kontrole? Uh, Eh, Lībijas eh, krasta apsardze jau vairāk kārt ir pārkāpusi starptautiskās tiesības, un komisijai beidzot vajadzētu sākt rīkoties, lai starptautiskās tiesības eh, patiešām arī tiktu ievērotas un nebūtu tikai tukši vārdi. Lībijā notiek arī daudzas citas šausminošas lietas, un tieši tāpēc komisijai vajadzētu beidzot pārbaudīt savu stratēģiju attiecībā uz Lībiju un beidzot vajadzētu atgriezties pie normālas cilvēktiesību ievērošanas. Paldies tagad Vīnbergas kundze. Tack, herr ordförande, och tack till er andra här för informationen. Liels paldies! Paldies eh, visiem, eh, kas mūs uzrunāja, kas eh, vēstīja mm, vērtīgu informāciju šeit ir, ir būtiski nu, visu salikt eh, pa plauktiņiem, eh, izvirzīt prioritātes, eh, un šeit noteikti jāmin cīņa ar šiem tai kontrabandistiem. Un ko tad mēs īsti varam darīt? Ko jūs darāt, kad sastopat šos kontrabandistus, braucot viņu, viņu laivās? Ehm, vai risināsit kaut kādas pārunas jau Itālijas piekrastē, vai, vai mēģināsiet viņus medīt uh, kaut kur Lībijas piekrastē un, un visus šos migrantus iz, izcelsiet turpat uh, Lībijā vai ļausiet viņiem izkāpt Itālijā. Nu, tā ir izvēle, tas ir jautājums. Uh, Un jūs runājat par uh, šo 32% samazinājumu Itālijā nonākušo migrantu skaitā, bet, nu, tas ir Itālijas gadījumā. Spā, gadījums Spānijā, uh, Spāniju sasniegušo migrantu skaits, uh, salīdzināt ar pagājušo gadu, ir pieaudzis trīskārt. Tā kā, nu, šie migranti vienkārši atrod citu ceļu, lai sasniegtu Eiropu. Uh, Un uh, bija parakstīta šī vienošanās ar Turciju, kas gala beigās īsti nedarbojās un, un izčabēja uh, par spīti ievērojumiem līdzekļiem, kas tur uh, ir, tika iegrūsti. Uh, nu, ko tālāk? Nu, kas nākamais? Maroka uh, ir pienācis laiks uh, pateikt skaļu nē, Eiropa ir pārspējusi pati sevi, katrai valdībai saprotams eh, tuvākais ir tās pilsoņu liktenis un, eh, lai aptur, ap, eh, pieliktu punktu šiem, šiem slīkoņiem vidusjūrā, ir pienācis laiks pateikt skaļu nē. Nākamais komentārs. Vaidenholzer kungs, iepriekšējās dienās un nedēļās mēs esam ļoti daudz dzirdējuši par apstākļiem Lībijā, un šķiet, ka visu to mēs jau sen zinājām vai arī par to nojautām. Ļoti daudz vēlētāji ir pie manis eh, vērsušies, eh, lai jautātu, kas tad īsti šeit eh, notiek. Es atklāt sakot, esmu ļoti sadusmots par to, kā jūs runājat un runājat tik neskaidri, un jūs arī nerunājat par pilnīgi nekādu palīdzību. Jūs runājat par to, it kā tas viss būtu tā vienkārši jāpieņem, un mēs neko nevarētu iesākt lietas labā. Uh, Ja mēs vēlamies vēsties pret uh, cilvēku kontrabandu, tas ir, protams, ļoti svarīgi. Mēs zinām, cik um, smaga ir šī situācija, tad uh, mums arī vajadzētu sākt šo cīņu tieši ar cilvēku tirgoņiem. Mums uh, vajadzētu saprast, ka šeit tiek izmantota cilvēku bezpalīdzība. Uh, Varbūt jūs varētu mums pastāstīt eh, par skaitļiem, cik eh, daudz eh, cilvēki pašlaik ir aizturēti Lībijā. Galu galā arī šo dimensiju mums vajadzētu um, saprast, un līdz šim neviens mums nekādus datus nav sniedzis. Jā, paldies. Lūzingas kundze. Jā, liels paldies. Man arī vajadzētu teikt, ka esmu patiešām sašatusi par to, kas šeit tiek atainots, bet jo īpaši esmu sašatusi par to, kas šeit nav atainots un par to, cik uh, vienpusīgi šī situācija Lībijā un Lībijas piekrastes ūdeņos tiek uh, atspoguļota. Pagājušajā nedēļā es uh, tikos ar pārstāvjiem no organizācijām um, ārsti bez robežām un sīvoč, un man tika stāstīts par vēl daudziem citiem atgadījumiem, um, ne tikai par to, kuru tikko aprakstīja viens no iepriekšējiem runātājiem. Es redzēju attēlus ar uh, to, kā apsārdzes uh, kuģi no Lībijas puses uh, sašai gumijas laivas un uh, Pēc tam, kad eh, cilvēki uh, iekrīt eh, jūrā, tad sīvoča mm, cilvēki mēģina viņus glābt, bet apsārdzes, Lībijas apsārdze savukārt sāk šaut uz sīvoču kuģi, un, cil, un pēc tam ar ieročiem mēģina nodrošināt to, lai jūrā iekritušie netiktu glābti. Tāpat arī es redzēju daudzus citus attēlus nevarēja identificēt, vai te ir runa par Itālijas krastas apseģes kuģiem vai kādiem citiem kuģiem, bet eh, jebkurā gadījumā bija arī citi kuģi, kas pieturpat netālu ūdenī un visā tajā noskatījās neiejaucoties. Ārste bez robežām un sīvoča man stāstīja, ka tas notiekot gandrīz katru dienu, un uh, nedz Itālijas eh, varas iestādes, nedz arī Lībijas organizācijas mm, neko nedara. Un eh, viss eh, visiem ir labi zināms, tas viss tiek akceptēts, un visi vienkārši noraugās notiekošajā. Mēs līdz ar to varam tikai sašust, uzklausot šīs vārdu plūsmas par uh, Uh, cilvēktiesībām, glābšanas pasākumiem un pārējo. Gal galā šeit nav runa par glābšanas pasākumiem. Eiropas uh, Savienība dara uh, tieši to, ko teica kolēģi no Zviedrijas. Eiropa uh, saka nē bēgļiem un saka arī nē šo cilvēku glābšanai. Gribētu uzdot jautājumu, vai pastāv kāds uh, kodeks Lībijas krasta apsvērdzes apmācībai un uh, kas uh, ir eh, šī kodeksa pamatā, kā tiesība akti tiek izmantoti. Tāpat arī es gribētu runāt ar komisijas pārstāvi. Visu laiku dzirdēšos vārdus ilgtspējīgs risinājums. Kas, jūsuprāt, ir šis ilgtspējīgais risinājums? Kas slēpjas aiz šiem vārdiem? Tāpat Eh, mums ir jāņem vērā tas, ka trīsreiz vairāk cilvēku nomirst jau tūkstnešos eh, nekā jūrā, un tas arī noteikti ir jāņem vērā. Tas nozīmē, ka šaujot uz eh, šiem cilvēkiem vidusjūrā, mēs tikai palielināsim bēgļu plūsmas tādās valstīs kā Nigērā, un tad mums vajadzēs turpināt celt sienas uh, un uh, mēģināt uh, cilvēkus izstumt no mūsu teritorijas. Bet varbūt jums ir tomēr mazliet uh, humanitārāka izpratne par migrācijas politikas ilgspējīgiem risinājumiem. Nākamais kolēģis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi, centīšos neatkārtot to, ko kolēģi jau ir vairāk kārt atkārtojuši. Uh, um, es vēlos sacīt divas lietas. Markonis kungs, pirmkārtām par naudu parunāsim. Es vēlētos zināt, lūko, vai šajā sadarbībā ar Lībiju Itālija ir tā, kas uh, lauvas tiesu līdzekļu liek galdā un mm, kāda ir Itālijas daļa šai, šai kopējā līdzekļu katlā, uh, ko Lībija saņem. Uh, un uh, kā tas saskana ar trasta fonda izvirzītajiem mērķiem, proti attīstība, nevis robežu kontroli vai, vai, vai personu kaut kāda neielaišana. Um, nu, pat tika kritizēts, uh, kritizēta vienošanās ar Turciju, bet tur naudu sametās uh, daudzas dalību valstis. Uh, Un šeit mans jautājums ir tāds, vai gadījumā Itālija nav, nav palikusi nu, tādos tā kā jaņos, no kuras vienīgās tiek prasīta nauda atkal un atkal, un pārējie vienkārši svilpo un plāta rokas. Un uh, jūs uh, tātad sadarbojaties ar ministru Minitī, jūs uh, esat lietas kursā par šiem necilvēcīgajiem apstākļiem, spīdzināšanām, pazemošanu, kas notiek Lībijas uzņemšanas centros. Vai jūs saredzat kādu risinājumu, ko Itālija jūs ieskatā te var darīt, lai tas beigtos, un vai jūs vēlētos kādu, kādas īpašas institīvas no Eiropas puses, kādas sankcijas vai, vai negatīvas stimulus? Mm, nākamais kolēģis, Lorenzo Vincenze. Paldies, priekšsēdētāji! Es noteikti vēlos pasacīties visiem uh, uh, panelistiem, tīpaši prefektam Markonem. Uh, paldies, saku jums kā Itālis Itālim. Šobrīd es neesmu apmierināts ar to politiku, kādu uztur Itālijas valdošā, valdošā vāra. Va Uh, bet uh, iekšlietu ministrijas uh, darbam var veltīt tikai pozitīvus komentārus. Esmu pats ticies ar um, Itālijas piekrastes pilsētu un reģionu mēriem. Visi nu pat izskanējušie komentāri man nav jaunums, bet jūs tēmējat pa aplemiem mērķiem, kolēģi. Uh, Eh, mums nav jāprasa, ko dara Itālija un ko var darīt Itālija. Itālija jau tā pārspēja pati sevi. Šeit ir jautājums eh, jāformulē šādi, ko mēs, kā Eiropas Savienības valstis, eh, politiķi varam darīt, lai stabilizētu situāciju Lībijā mūsu uzdevums nav uz, uzkraut Markonis kungam papildu uzdevumus un mācīt viņu. Eh, mums drīzāk nāktos raudzīties, lai parlaments, padome, komisija pārspētu pašas, eh, pašas sevi, eh, cenšoties stabilizēt situāciju Lībijā. Citādāk tā ir kā cīņa ar vēdzirnavām, tie ir tukši vārdi. Un es kā opozicionārs Itālijas šī brīža valdībai, mm, to jums saku gluži atklāti. Mūsu tautiete sēž Eiropas ārējās darbības dienesta vadītājas krēslā. Uh, un mums ir viņai jājautā, ko viņa dā, ir darījusi, viņas dienests ir darījis, lai stabilizētu situāciju Itālijā. Citādāk skan vārdi, vārdi, vārdi, un tādi taustāmi rezultāti, kā izpaliek, tā izpaliek. Uh, cilvēki joprojām nevar pamatoti cerēt uz cilvēcīgiem dzīves apstākļiem, iespējām un izredzēm. 52 miljoni cilvēku te, kā liecina aplēses, ir, ir dodas gada, ga, viena gada laikā uh, migrācijas ceļos. Ne jau Itālija uh, nu, būdama dižena valsts, bet tomēr nespēs to apturēt un, un vērst uh, eh, par labu. Līdzinējā praksa ir absolūti nepieņemama, mums ir jāprasa uh, Eiropas Savienības augstajām amatpersonām, uh, padomē, komisijā, kādu uh, risinājumu jūs uh, esat raduši, lai stabilizētu situāciju Libijā. Paldies! Un Tomas Čitovskis, uh, pavisam īsi. Jā, liels paldies! Nevēlos eh, kritizēt Itāliju, nebūt, ne? Eh, uzskatu, ka Itālija ir guvusi spīdošus panākumus daudzējādā ziņā. Mums nāktos būt bezgala pateicīgiem Itālijas priekšā aizdītajos mēnešos, ja tā nebūtu Itālijas valdības uh, Uh, uzupurēšanās un pašaizliedzība visu Eiropu būtu pārpludinājuši uh, migrantu un uh, iefiltrējušos ekstrēmistu pūļi. Un šeit tiešām ir, ir pamatoti uzdot jautājumu drīzāk, ko dara starptautiskās organizācijas un Eiropas institūcijas, lai uh, vērstu par labu situāciju vidusjūras ūdeņos. Paldies! Paldies! Jā, jā, uz priekšu, uz priekšu, viss kārtībā. Vēlos pateikties par jūsu priekšzīmīgo darbu, vēlos pateikties uh, Itālijas dienestiem. Un mans jautājums bija šāds. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām vidusjūras reģionā. Uh, Vai tas notiek, kā tas notiek? Vai jums šai sakarā ir kādi priekšlikumi? Tas viens. Otrs. Kādu jūs saskatāt sadarbības nākotni jūsu un Lībijas dažādo dienestu un struktūru sadarbības nākotni? kādas vispār ir spējas Itālijas dienestiem kaut ko darīt Lībijas teritoriālajos ūdeņos. Paldies, paldies. Jā, noteikti vēlamies dot iespēju mūsu panelistiem reaģēt un atbildēt. Tik tiešām pagājuši mēnesi mūsu delegācija pabija Tunisijā. Tikāmies arī ar Lībijas krasta apsardzes pārstāvjiem, kā Veržīs kundze var apliecināt. Šī bija ļoti tāda mm, rūpīga vizīte. Eh, tiešām iedziļinājāmies jautājumos, sapratām, cik situācija ir, ir, ir sarežģīta, cik šis uzdevums īstenībā ir, ir milzīgs. Eh, un Veržīs kundze noteikti, kā jau teicu, to var apliecināt. Bet, nu, vārds jums. Jā, priekšsēdētāji. Nu, iesākumā vēlos sacīt eh, paldies Eiropas parlamentam un tiem no jums, eh, kas eh, mums veltīja glaimojošus vārdus. Tiešām esam darījuši, ko, ko spējām, pildot mūsu Dublinas saistības. Un kā, kā savas valsts amatpersona varu apliecināt, tas, tas sniedz lielu gandarījumu. Uh, Mm, un tas, eh, tas ir kā papildu trumpis mūsu pārstāvim eh, diskusijās padomē, ka, nu, beidzot, beidzot ir, ir noticis izrāviens eh, un tāda patiesa, patiesā solidaritātes garā ir panākta jauna vienošanās. Un Nu, tiešām jautājumu bija daudz, varbūt atstājuši to spinē, kolēģi Spinelli, uh, lai viņš uz tiem atbild. Par nevalstiskajām organizācijām. Jā, nu visas organizācijas eh, ir, ir, ir mums nākušas eh, talkā, izņemot eh, pāris, izņemot MSF, Medicina San Frontiera, ārstus bez robežām, bez, bez jebkādām atrunām un, un, un, un, un nosacījumiem mēs esam bijuši gatavi sadarbībai ar visiem labas gribas cilvēkiem, organizācijām. Un Itālija nav tikai tā, tā, tā dramatiski nosodījusi kaut kādas notiekošās negācijas, uh, tur vārdos uh, skandinājusi solidaritātes vēstu, bet arī praktiski rīkojusies jau vairāku gadu garumā. Uh, es uh, savā šī brīža amatā esmu jau vairāk kā desmit gadus, un, un to var apliecināt. Tas, kas eh, daudzus eh, šobrīd un joprojām pārsteidz, eh, man un, un maniem kolēģiem nav nekāds jaunums jau kopš 2006. gada, un mēs esam attiecīgi rēģējuši uz, uz, uz situāciju, esam centušies izmantot visas iespējas, lai sekmētu tiesību ievērošanu Lībijā, lai sekmētu demokrātiskas kultūras tādus, tādus asnus šajā valstī. Uh, lai gala beigās neietu bojā cilvēki, mm, lai neplosītos vardarbība un mm, šī brīža Lībijas valdība ir tāda, kāda tā ir, varam to kritizēt, bet tie nav eh, cilvēki no ielas, eh, tā ir ANO atzīta eh, valdība un mums līdz ar to šeit ir pienākums to respektēt un sadarboties ar šo Libijas valdību. Pārāk ilgus gadus mēs esam tā prātojuši šurpu, turpu, uh, tas tur ir tāds, ar to mēs nesadarbosimies, sadarbosimies ar tiem tur. Līdzīgi ir ar citām valstīm, reģioniem Āfrikā, lai pieminu šeit Darfūru. Uh, Tie, kas no jums ir iedziļinājušies šajā, šajā šo reģionu problemātikā, zina, par ko es runāju. Uh, jā, un tik tiešām mēs cīnāmies ar, ar šiem cilvēku kontrabandistiem. Viņi ir, ir, ir mūsu, uh, mūsu pretinieki šajā, šajā, šajā cīņā. Uh, bet uh, galvenais te ir tas, ka drošība, sabiedrīs, sabiedriskās iekārtas tāda drošība uh, stabilitāte nebūs iespējama, ja mēs vienkārši tvarstīsim atsevišķus kriminālus elementus, kaut arī tas ir absolūti nepieciešams. Un, un, un tā mēs arī šādā garā un šādā izpratnē rīkojamies. Par uh, krasta apsardzes dienestiem un, un, un, un mūsu apmācību Libijas krasta apsardzē. Uh, Libijas krasta apsardze ir pakļauta Libijas prezidenta birojam. Nu, tas uh, īsti neatbilst uh, starptautiskiem standartiem. Es labi atceros 6. novembrī šos, šos video kadrus, kas bija redzami visur. Uh, Uh, Facebooka lente bija pilna ar tiem. Es vēlāk paskatījos arī, arī Lībijas mēdīju versiju par, par, par, par notikušo. Uh, un, un tur, tur pilnīgi citi akcenti bija salikti, un, un šai ziņā es esmu mm, gatavs paļauties uz, uz, uz, uz tiesu iestāžu uh, verdiktu, vai šeit ir notikušas kādas pretlikumības. Uh, Un es nelokāmi ticu un esmu pārliecināts, ka manas valsts paveiktais ir, ir, ir, ir godājams, ka mēs esam strādājuši godprātīgi. Šie tūkstoši cilvēku, kas Itālijas krastus ir sasnieguši, ir, ir, ir uzņemti cilvēcīgi, neskaitot Grieķiju. Uh, Mana valsts šai ziņā ir paveikusi visvairāk. Un Spinelli kundze, jums rūp Amnesty International. Uh, tās, tie nav vienkārši nieki uh, vai pļāpas. Tās ir, tā ir absolūta nepatiesība, klaji meli. Un es varu uh, jums uh, uzrādīt pierādījumus. Viņi ar, ar, ar, ar elektrostekiem uh, tur uzdarbojas. Uh, Uh, Itāļu policija tādus nelieto, bet viņi to ir kaut kur no, no ķīniešiem dabūjuši un, un tagad kā, kā tādi nelieši no Džeimsa Bonda filmām izpildās. Uh, tas, ko viņi apgalvo jūsu minētajā ziņojumā, ir klaji meli. Un uh, Man žēl, ka tā, eh, bet tā tas ir. Un kundze, Spinelli kundze, arī, arī jūs eh, nesat šai ziņā bez grēka. Mēs nevienu eh, la, migrantu, nevienu laivu nesam pie Sicīlijas krastiem atraidījuši. Jūs uh, minējāt kaut ko šķiet uh, diferencētu atpakaļ sūtīšanu. Uh, tas ir uh, sabiedriskās drošības un kārtības dienestu kompetencē. Viņi ir kompetenti šādus lēmumus pieņemt. Uh, un uh, Uh, iespējams, ka tur tās, tās, tās, tās domstarpības, uh, domstarpībās iesaistīti bija šķiet kādi tunisieši, kas ir, ir, ir, ir, ir nekaunīgi, nemaz nelūdz patvērumu, uh, bet, nu, varam ar jums tikties divpusēji un paskatīties, kas tur īsti ir noticis. Un nosā, noslēgumā uh, vēlreiz varu apliecināt, ka esmu lepns. Uh, par savu valsti, mēs sadarbojamies ar mūsu draugiem, vāciešiem, francūžiem, citām Eiropas valstīm, kas uh, mūs atbalsta, kas uh, uh, piedalās šajā Romā izveidotajā kontaktgrupas, kontaktgrupas darbā. Mūsu mērķi ir diženi, situācija stabilizācija Lībijā. Vēlamies, lai šai valdība valstītu, valstī valdītu tiesiskums ne tikai tur, bet arī Nigērā, Alžīrijā, jo Mm, pārāk ilgi mēs esam nelikušies nezinas par to, kas notiek plašākajā Ziemeļāfrikas reģionā un dziļāk iekšzemē. Nu, šī attīstības pakāpe, tie līmeņi, kādā atrodamies mēs un kādā atrodas šīs valstis, ir tik atšķirīgi, ka, ka šī, šī vilkme cilvēkiem ir, ir pašsaprotama. Tāpēc Mm, ir ārkārtīgi nepieciešams šeit intensificēt uh, darbību un, un, un atbalstu, un tas, uh, ko lūdzu sākumā, uh, to varu atkārtot jau tagad. Izdariet lūdzu spiedienu uz ANO, lai sāktos beidzot kāda, kāda virzība, kā Itālijas pilsonis, nevis kā, kā, kā amatpersona, kā valsts aparāta pārstāvis. Uh, um, apelēju pie, pie jūsu labākās apziņas, uh, vērsieties uh, pie, pie ANO, ANO amatpersonām un prasiet no viņiem rīcību. Mm. Tā vietā, lai, lai mums atkal vienkārši netiktu veltīta kritika par to, ka mēs uh, nesam spējuši darīt vēl vairāk. Paldies! Paldies, Makonī kungs. Nu, nav mums īsti vairs laika, bet, nu, labi, jums abiem diviem tomēr vēl dosim vārdu Filorīkungs un Piketkungs, jo mm, jums tika uzdota tieši jautājumi, vienkārši lūdzu ļoti, ļoti lakoniski, burtiski pāris teikumu katram. Es ļoti ceru, ka tas būs iespējams. Cik daudz laika man tiek dots? Nu, burtiski pāris minūtes, jo mums pēc tam tūlīt būs tālāk uzklausīšana. Tāpēc jau es lūdzu visiem runāt īsi. Es zināju, ka tā tas notiks. Neviens man nekad netic, bet nu, tā ir. Nu, pāris minūtes. Vienkārši atbildēt uz jums uzdotiem jautājumiem. Paldies pirmām kārtām atvainojos. Bet viena otru uzstāšanās man vienkārši nebija saprotama, ņemot vērā, ka nebija pieejams tulkojums. Tāpēc jau iepriekš atvainojos, ka nevarēšu atbildēt uz šiem jautājumiem. Uh, Nu, tā tad, nu, tāds precizējums. Negribu to vairāk atkārtot. Vienkārši gribu, lai tas ir pilnīgi skaidrs. Eiropas Savienība nefinansē šos aizturēšanas centrus Lībijā. Mēs visi esam viensprāts par to, ka tas ir vienkārši uh, e, nosodāmi, ka tie būtu vispār jāslēdz. Un mēs vēlamies visus mobilizēt, lai tas notiktu un mūsu partneri un HCR un visi citi, mēs jau ar to nodarbojamies, vienkārši lai šie centri tiktu slēgti un lai tos aizstātu atvērta tāda uzņemšanas sistēma. Vienkārši gribu skaidri gaiši pateikt, ka mēs šos aizrašanas centrus nefinansējam. Līdzekļus dodam partneriem, Tas ir tātad eh, migrācijas organizācija UNHCR, lai viņi uzlabotu, cik lielā mērā tas ir iespējams migrantu situāciju šajos aizturēšanas centros. Un tas pārsvarā norisinās caur dažādiem veselības aprūpas pakalpojumiem, lai uzlabotu sanitāros apstākļus tur, nu, piemēram. Un galvenokārt, lai šos cilvēkus no šiem centriem dabūtu laukā UNHCR jau no paša sākuma, no šī gada sākuma ir to darījis un ir izdevies tūkstots cilvēks no tiem atpestīt. Nu, tātad tas ir tūkstots neliels, neliels uzvariņas, kas mums būtu attiecīgi arī jāsvin. Tas noticis ar mūsu atbalstu. Nu, problēma ir tāda, ka šobrīd Lībijas varas iestādes, kas ir atbildīgs par šiem centriem, nevēlas neko darīt migrācijas organizācija un, un HCR joprojām izsaka prasību pēc prasības par to, ka vajadzīgs veidot atvērtus, atvērta tipa uzņemšana, uzņemšanas centrus, un arī mēs, protams, runājam par to. Bet, nu, gaidot, um, kamēr kaut kas notiks, mums tomēr ir jau kaut kas jādara, lai palīdzētu cilvēkiem, kas mīt šais centros. Mēs arī piekrītam tam, ka nu, jāsaka, arī šie dienesti pie Lībijas krastiem nav uzdevuma augstumos nenoliedzami. Tur daudz kā trūkst, un tieši šī iemesla dēļ arī dzen mēs cenšamies īstenot apmācību, informētību paaugstināt, tā lai nodrošinātu šo cilvēcīgo attieksmi pret migrantiem atbilstīgi starptautiskajām normām, kas ir spēkā. Paldies! Liels paldies! Es atvainojos, ka neļauju jums ilgāk izteikties, bet paldies, ka atbildējāt uz šiem galvenajiem punktiem. Pikēkungs, arī jūs varbūt varētu izteikties pavisam īsi, jums tik uzdot precīzi jautājumu. Paldies! Izteikšos patiešām pavisam īsi. Man bija arī līdzīgas problēmas ar mani aprīkojumu šeit iekārts, tāpēc vairākus komentārus nedzirdēju, bet uh, Gribēju tikai teikt, ka ņemam vērā visu, ko jūs sakāt un piekrītam jūs paustajām bažām, tā kā tas tika teikt šo pēcpusdienu, īpaši par šiem aizturēšanas centriem. Par tiem runājot, es ceru, ka man kolēģis Skaidriev izteicās augstā pārstāva pat un arī parlaments 12. parlamentā dzirdēja to. Viņa teica, ka viņa vēlas, lai visi šie centri tiktu slēgti un ka viņi darīs visu iespējamo, lai varētu mēģināt nu, mudināt Lībijas varas iestādes tieši uz šādu soli. Un viens no veidiem, kā to varētu darīt, ir radīt alternatīvu alternatīvas šiem um, aizturēšanas centriem attiecībā uz migrantiem. Un to mēs varam palīdzēt finansējot atvērta tipa centrus. kā arī dzen piedāvājot brīvprātīgu atgriešanās sistēmu. Es vēlreiz uzsveru, tas tomēr ir brīvprātīgi. Starptautiskā migrācijas organizācija nekādu veidu citu principus nepieņem kā pamat šāda veida atpakaļ nosūtīšanai. Uh, tā ir šī pamatorganizācija, kas taču nodarbojas ar bēgļiem. Tātad tas nav refoulement, tas ir tiešām brīvprātīga atgriešanās. Mūsu prioritāte, un tad tika uzdots viens jautājums, um, šai darbā ir tāda no augstai pārstāvē lielā mērā ir tikai vienkārši glābt dzīvības, aizsargāt, aizstāvēt cilvēkus, radīt likumīgus ceļus uz Eiropu tiem migrantiem Lībijā, kam ir vajadzīga starptautiska aizsardzība. Tas ir viņa, tā ir viņas mm, svarīgākā prioritāte. Nu, un, protams, otrām kārtām mums ir jārisina šī nelegālās migrantu jautājums Lībijas iekšienē. 700-800 tūkstoši cilvēku atrodas šai valstī, mm, kas potenciāli ir mm, šobrīd humānā krīzē pat. Un situācija tikai pasliktināsies. Uh, Nu, tāda ir šī realitāte, ar ko mums eh, jātiek galā ar visiem iespējamiem instrumentiem, ko jau es aprakstīju kopā ar uh, kolēģiem šo pēcpusdienu. Mēs sadarbojamies ar Lībijas varas iestādēm, uh, ar starp, atzītām starptautiskām, aptautisku starp, starptautiski atzītu valdību. Tā ir vāja valdība, jā, viņiem trūkst kontrols, trūkst kapacitātes, daudz ko darīt un risināt šo situāciju. Tāda ir šī objektīvā realitāte, ar ko mums ir jārēķinās. Un darbs ar šo valdību, protams, nav tas pats, kas nozīmētu pievērt acis uz lietām, kas notiek Lībijā. Nu, par to arī ir jābūt skaidram gaišam priekšstatam. Tā nav. Uh, sadarbības ietvaros mēs viennozīmīgi, nemitīgi debatējam par, eh, par to, ka, lūk, vēršam varsieši tādu uzmanību uz visām šīm problēmām un tieši tādā veidā, kā tās tiek apspriest šeit šodien, šo pēcpusdienu. Un visbeidzot komentārs, ko dara Eiropas Savienība, lai stabilizētu Lībiju. Augstās pārstāvis nostāja ir tāda, ka simtprocentīgi jāatbalsta ANO miera process šai valstī Šobrīd tas gan ir iestrēdzis, tāds strupceļš iestājies nu jau kādu brīdi, līdz kamēr eh, pie amatā stājās jaunais pārstāvis septembrī, un tagad mēs pilnā mērā esam gatavi viņu atbalstīt politiski, bet arī operatīvi, ar zināšanām, ar visu iespējamo tā lai arī, piemēram, institucionālo, institucionālo struktūru varētu veidot, eh, gatavoties smēlēšanu, izglītību, apmācību, visu, informētību visiem šiem um, interesētajām pusēm. Jā, tas ir milzīgs uzdevums. Bet, nu, jā, tas ir kaut kas tāds, uz ko augstā pārstāve ir apņēmusies iet. Un šonadēļ pat viņai ir vairākas sanāksmes tieši šai saistībā ar Lībijas um, attiecīgiem interesētām pusēm un ANO pārstāvjiem. Lielas paldies, saka priekšsādātājs, nu un pirms aicinu tālāk m, mm, mm, nākamos uh, viesus, es gribēju deputātiem teikt, lūk, un, nu, protams, ka šīs bija ļoti emocionāls debats. Es gribēju pateikties deputātiem tomēr par visu, ko viņi arī teica, jo Un es negribu, lai te būtu kāds e, pārpratums. Katrā ziņā mums ir tāda ļoti inform, tas ir informēta rakstura bažas veržjā kundze var apstiprināt. Mēs tikāmies ar Lībijas krasta apsardzes pārstāvjiem atstāju upuriem, kas tika nu, tur piekauti, un, un mums ārkārtīgi rūp šie notikumi, mūs interesē pla plašas bažas un satraukums, un es vienkārši gribu uzsvērt, ka tas nav tāds eh, viens atsevišķs gadījums. Mēs par šiem jautājumiem šodien spriežam jau ilgi un dikti, ne tikai šodien, tas notika arī pagājušajā nedēļā Āfrikas eh, nedēļā, un, un visi ir lielā mērā iesaistījušies šai darbā, un tieši tāpēc šo bažu bāžu un emociju ir tik daudz, tas ir tik augstu vilni. Es gribu tāpēc teikt paldies deputātiem par um, viņu entuziasmu un līdzdarbību šai procesā. Vēlreiz paldies runātājiem. Bieži jākums, vai jūs vēl kaut ko gribējāt teikt, atsaukties uz reglamenta punktu priekšādātāji? Jūs vairāk kārt mani pieminējāt savos komentāros bet es gribētu tikai vienu niansu tomēr šeit uzsvērt. Lībijas krasta apsardze kontrolē tikai pavisam nelielu krasta daļu. Tas, kas mums tika teikts un atkārtots reizi no reizes, bija tas, ka būtiskākais jautājums ir tas par to, kas to kontrolē Lībijas teritoriju, un tur atbildes mums nav. Jo man liekas, ka mēs te veicinām kaut kādu diskursu par faktiski nesošiem faktiem. Uh, Mēs veicam sarunas ar Libijas valdību, un it kā viņiem ir skaidrs šis viss sadalījums, bet tā nav taisnība. Good... Jā, Mums ir ļoti labas idejas eh, par to, ka Lībijā nav nekādas ilūzijas par to, ka Lībijā būtu kaut kāda kārtība vai um, sakārtotība. Nu, tas ir visiem skaidrs. Nu, mēs varam par to runāt un runāt. Tas, ko es vienkārši gribu teikt, ka šo jau šīs diskusijas un izmeklēšanas process nebūtu vēl nenoslēgsies. Nē, gribu tāpēc teikt kolēģiem paldies par uh, palīdzību, par darbu šo pēcpusdienu un paldies runātājiem Šīs debats un darbu turpināsim arī ar ārējo darbības dienestu un komisiju pilnīgi noteikti. Paldies arī prezidentūras pārstāvjiem, ka viņi ieradās šeit pie veltīja mums šo laiku un tā. Kolēģi, tālāk pārējiem pie nākamā jautājuma, tā ir uzklausīšana. Kolēģi, Ja jūs paliekat uz uzklausīšanu, tad lūdzu palieciet savās vietās, jo mēs tūlīt pat arī sāksim darbu savukārt. Ja nevēlties palikt, tad pavisam klusītēm zāli atstājiet. Mums paredzētu uzklausīšanu kopā ar FEM komiteju. Un lūkšu FEM komitejas, komitejas priekšādātāju ieņemt vietu man blakus. je, même sans la féliciter, en me disant que c'est comme ça qu'il faut faire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 Is... Kolēģi, jūs visi esat gatavi, tad mēs varētu jau sākt darbu. Atvainojos par šo aizkavēšanos, nu, atvainojos tiem, kas nu pat ieradušies zālē uz šo m, mm, darba kārtības punktu izskatīšanu. Nu tātad, iesākumā gribētu jūs pastāstīt par šo uzklausīšanu, tātad, ja visi ir gatavi, tad uh, lūk, pastāstīšu, ka priecājos, ka mums pievienojas FEM komitejas priekšsēdētāja Blinkečiutas kundze. Kā jūs kolēģi zināt, tad šī uzklausīšana ir paredzēta attiecībā uz. Um, jā, katreiz, kad FM komiteja šeit ierodas, mums ir uzklausīšana, acīm redzam, jā. Nezinu, vai kāds vispār mani klausās. Nu, kolēģi, tā tad lūk. Par Eiropas aizsardzības rīkojumu, kā jūs zinat, 12 valstis 2010. gadā šo mm, direktīvu ierosināja, 11. gada janvārī tā stājās spēkā, un dalību valstīm tā bija jātransponē savos tiesību aktos līdz 15. gada 11. janvārim. Šis ziņojums piedāvā iespēju gan Lība, gan FEM komitejas referentiem piedāvāt savus priekšstats par vērtējumu, kā šis instruments, kas pamatojas uz savstarpējas atzīšanas. Par, um, mm, procesu, respektīvi, ka šim eh, aizsardzības orderim jāto pazīstam eh, visās dalībvalstīs, eh, kas piedalās šai procesā. Un tā tad uzklausīsim līdzreferentus, kas liks priekšā galvenos elementus, ko viņi atspoguļo savā pārsk pagaidu ziņojumā, šajā starposmu ziņojumā. Mm, vispirmām kārtām Terēza Himenes Besaril un tad Postas kundze runās Vispirms gan došu vārdu Vilijai, lai viņa saka kādus vārdus. Ja, man vienkārši turpināt, labi, labi, ļoti labi. Nu, man šitas tā ļoti nevienlīdzīgi, ka es tikai turpinu to visu, bet, nu, labi, laika um, ietaupīšanas vārdā runāsim um, tā. Vispirms Sorājai dod vārdu, un, un tad pēc tam Terēzai arī uz pie, katrai 5 minūtes. Sorāja, lūdzu, jums 5 minūtes, jūsu prezentācija. Labi, liels paldies, Klauda! Jā, man bija tas gods strādāt pie īstenošanas ziņojuma attiecībā uz direktīvu par Eiropas aizsardzības orderi, jeb rīkojumu, kas, ja tas darbojas atbilstīgi, varētu glābt tos, kas krīt par upuri uz dzimumu balstītāju vardarbībai un tam līdzīgi. Tā ir viena no tām iniciatīvām, kas varētu glābt desmitiem tūkstošu dzīvību. Un tomēr konstatējām, to konstatējām abas ar līdzreferenti Terēzi Himenes Beserilu, ka diemžēl ir izdoti tikai septiņi Eiropas aizsardzības rīkojumi visā Eiropā šobrīd. Nu, tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka līdz šim ne komisija, nedz arī dalība valstis nav pilnībā uzņēmušās un nopietnu atbildību par, par šo pasākumu ierēģi, kas sazinās ar upuriem, nezina par šo starptautisko instrumentu aizsardzībai. Upura aizsardzības organizācijas par to arī nav informētas. Arī upuri paši neko nav par, dzirdējuši par šādu iespēju, ka viņi varētu lūk jau pašreizējo Nacionālo aizsardzības orderi ņemt sev līdzi uz ārzemēm, tad, kad viņi vēlas doties citur, pārvākties tur vai ceļot. Un tāpēc savā ziņojuma projektā Mēs esam noformulējuši vairākas lapus ar prasībām un vairākiem soļiem, kas tūlīt pat arī jāīsteno. Un nosaukšu dažus no tiem. Aicinām komisiju un dalību valsti publicēt pilnu sarakstu ar varas iestādēm, kas ir atbildīgas par šāda veida rīkojumu izsniegšanu un atzīšanu. Tāpat arī sarakstu ar centralizētajām iestādēm, kas darb, dalībvalstīs ar to nodarbojas un padarīt viegli pieejamu šādu veidu rīkojumu izsniegšanu vajadzības gadījumā IPO, tātad saīsinājumā IPO šis rīkojums. Aicinām dalībvalstis piemērot individuālu izvērtējumu ar uz dzimumu balstītu tādu delikātu izpratni par šo jautājumu, piedāvājot atbalstu, atbalsta pasākums tajos gadījumos, kad IPO tiek pieprasīts. Aicinām arī īstenot īpašus pasākums, ko īstenotu dalībvalstis attiecībā uz upuriem riskantās situācijās vai upuriem, kam ir konkrēti specifiskas vajadzības, Aicinam arī bez maksas nodrošināt pārtulk rakstiskās mutiskās tulkošanas pasāk, pa, pakalpojums IPO gadījumā. Aicinam dalībvalstis notiek skaidru un īsu laika grafiku kompetentajām varas iestādēm, lai tās nāktu klajā ar IPO izdošanu un nepalielinātu neskaidrību šīm aizsargājamajām personām un instruēt kompetentās varas iestādes piedāvāt atbilstīgu informāciju upuriem procesa pieņemšanas laikā, tajos gadījumos, kad izteikta prasība. Tāpat arī aicinām dalībvalsti intensificēt darbu ar NVO un tie, e, iesaistieties tālāk, pamatojoties uz cilvēktiesībām, balstoties uz pakalpojumiem, e, visa, piedāvājot atbalstu visa veida upuriem un darīt to profesionālā kārtā attiecībā uz IPO lai šī direktīva tiktu atbilstīgi īstenota. Nu, tas attiec tātad uz policiju, uz tiesu iestāžu darbiniekiem un tā tālāk. Tāpat arī aicinām darba, valst, darba va, dalību valstis uzsākt informēšanas kampaņas, eh, apzinātības celšanas kampaņas, kas būtu saistītas ar šiem uz dzimumu balstītajiem noziegumiem un informēt par visu veidu iespējamiem aizsardzības instrumentiem, iesaistot attiecīgās NVO un tam līdzīgi. Tā kā pati biju referente strādājot pie dokumenta Libe komitejā savulaik, tad man jau tu, jāsaka, ir pavisam nopietnas bažas un tas saistīts ar eh, šo personu drošību. Man tiešām šokē tas, ka nesen bēgļiem ir un patvaru meklētājiem ierodoties Eiropas Savienībā, ES ir pievērsusies šai drošībai, bet tikai ārējiem aspektiem. Mēs nevaram pievērt acis uz to, ka uz dzimumu balstīta vardarbība, šis šausmas ir realitāte gandrīz visu mūsu dzīvē. Pietiek redzēt datus, ko piedāvā FRA pamatiesība aģentūra, lai zinātu, ka Eiropas Savienībai daudz kas jādara, lai aizsargātu individus no šādas starppersonu vardarbības. Eh, pamatiesība aģentūra sagatavoja ziņojumu par vardarbību pret sievietēm. Tas ir, eh, tā ir aptauja rezultātiem par visu Eiropu un tik konstatēts, ka viena, kat, Katra trešā sieviete ir piedzīvojusi fizisko seksuālu vardarbību um, virs 18, ja viņas ir virs 18 gadu vecumiem. Viena, katra piektā sieviete piedzīvojusi, ka viņa izseko un, un vajā, un katra otrā sieviete ir sastapusies ar tādu vai citādu seksuālu uzmākšanos neatbilstīgu attieksmi. Un to ļoti labi parāda arī šī MeToo kampaņa, ja es arī, um, ko nu pat piedzīvojam. Tas parādīja, cik uh, seksistiski ir mūsu sabiedrība. Uh, Un tas nu, ir attiecis arī uz iestādēm, tos ar parlamentiem, tāpēc gribu lūgt jūsu atbalstu, lai varētu panākt to, ka starp personu drošības jautājums uh, tiek likts prožektoru gaismā, tā kā tam arī vajadzētu notikt šajā gadījumā. Eh, līdzreferente Terīza Himenese Becerēla, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlējos pateikties savai līdzreferentei Sorajai Postai par ļoti labo sadarbību, gatavojot šo ziņojumu. Mēs strādājām kopā pie tā, lai uzlabā, uzlabotu EPO un sagatavotu tādu instrumentu, kas varētu atbildēt uz noziegumu upuriem. Parasti mēs uh, Eiropas aizsardzības orderi sasaistām ar eh, mm, dzīmumu vardarbību un uzskatām, ka sievietes ir eh, cietušās šāda veida noziedzīgos nodarījumos, bet ir arī citi cietušo veidi. Īsnībā te var būt runa par jebkuru citu personu, kurai kāds uzbrūk vai kuru kāds apdraud. Tātad te ir runa par uh, noziegumu cietušo aizsardzību. 2010. gadā es biju referente sieviešu tiesību komitejā par šo tematu. Tolaik darbojāmies Spānijas prezidentūras ietvaros, un es atceros, ka šo incidentu uztvēra ar ļoti lielu entuziasmu, un no tā tika daudz kas gaidīts. Mēs uzskatījām, ka ir vajadzīgs jauns aizsardzības mehānisms, kas būtu uh, dinamiskāks un efektīvāks, kas nebūtu saistīts ar tolaik spēkā esošajiem birokrātiskajiem procesiem, kas bija pārāk lēni un bieži noveda pie tā, ka eh, cietušie zaudēja jebkādu interesi par procesu, vajadzēja doties uz citu valsti, vajadzēja izmantot citu valodu, citu sistēmu, vajadzēja pierādīt, ka eh, šī persona viņas tiešām vajā. Bet uh, Tagad šī sistēma bija automātiska un likās, ka tas uzreiz ir daudz uh, labāks instruments, ka personai vajadzētu tikai pārbraukt uz citu valsti un uzreiz tiktu nodrošināta aizsardzība. EPO ļoti labi saskanēja ar Stokholmas programmu, ar uh, brīvības, drošības un tieslietu telpu. Tātad te bija runa par uh, instrumentu tiesiskajai sadarbībai. Tagad mēs redzam, ka šis instruments ir izgāzies, un tas nepiepilda mūsu cerības. 7000 sievietes ir izmantojušas aizsardzības instrumentus 2011. gadā, un mēs zinām, ka tikai septiņi aizsardzības orderi ir tikuši izsniegti, viens Itālijā, divi Lielbritānijā un četri Spānijā. Iespējams, ka sievietes nav pieteikušās uz eh, šo orderi un ka šis sieviešu skaits nav pārāk eh, liels, bet septiņi dieni ir ļoti mazs skaitlis. Nevēlos teikt, ka šis instruments bija patiešām ļoti vajadzīgs, bet eh, skaitlis ir ārkārtīgi zems. Pagājuši nedēļ Spānijā kāds vāca pilsonis devās uz Kastelleonu, uz pilsētu, kas ir netālu no Valencijas, un nogalināja kādu citu Vācijas pilsoni, viņa bijušo sievu, kas pie tam bija stāvoklī. Tātad te ir runa par diviem cilvēkiem no citas valsts, kas ir Spānijas rezidenti. Šāda situācijas pastāv. Nu jā, EPO ir izgāzies kopš tas stājās spēkā 2011. gadā. Eiropas eh, komisija aģentūras un NVO ir uh, reģistrējuši pārāk mazi informācijas par šī instrumenta izmantošanu. Mums nav pilnīgi nekādu atsauču, mums ir ārkārtīgi maz pieejamo resursu, un tas nozīmē, ka ziņojuma projekts galvenokārt ir balstīts uz uh, Eiropas parlamentā pētniecības dienesta mm, veikto darbu. Un esam atklājuši šādus trūkumus. Nav centrālā reģistra Eiropas orderiem. Tos ir ļoti grūti izvērtēt. Instruments ir pārāk komplicēts, līdz ar to šo direktīvu ir ļoti grūti īstenot eh, nacionālajās varas iestādēs. Tas arī nozīmē, ka uh, cietušo izpratne par šo instrumentu ir uh, apgrūtināta. Nav arī īpašas aizsardzības personām ar īpašām vajadzībām. Uh, Nacionālās iestādes nesaprot šo instrumentu, nav kontrols pār EPO kontroli konkrētās valstīs. Komisija arī tam nav sekojusi līdzi. Tāpat arī pastāv ļoti liels atšķirības starp EPO koordināciju dalību valstīs. Cietušajiem netiek nodrošināti tulkojumi, kas eh, šādam pārobežu instrumentam ir ļoti būtiski. Cietušajiem ir arī jāsaņem pietiekami daudz informācijas, arī šeit ir konstatēti trūkumi. Piemēram, cietušajiem ir jāsniedz informācija par to, ka pastāv iespēja pieteikties uz EPO, dodoties uz citu valsti. Tātad trūkst kampaņu pār izpratnes veicināšanu, netiek nodrošināta piekļuva informācijai, un tas patiešām padara uh, cietušo dzīvi sarešķītāku. EPO vienmēr būs saistīts ar eh, cietušo personu, kas pārvietojas no vienas dalībvalsts uz otru, un tas nozīmē, ka pastāv ļoti liela iespējamība, ka šis, šī persona sastapsies ar tiesību sistēmu vai valodu, ko tā nepārzina. Uh, Vajadzētu izveidot arī īpašas procedūras kārtību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tātad nepilngadīgajiem. Um, tāpat arī ir jānodrošina arī tas, lai apstiprināšanas procesi būtu ātrāki. Dalībvalstīs iespējams tiek izmantotas atšķirīgas formulas, lai nodrošinātu ka dažas procedūras tiek veiktas ātrāk. Tāpat arī ir jānodrošina labāka koordinācija starp uh, iestādēm, kas ir iesaistītas cietušo aizsardzībā. Mēs aicinām dalībvalstis izveidot nacionālu EPO reģistru, kur tiktu apkopoti dati un tiktu uzlabota datu apmaiņa ar komisiju un dalībvalstīm. Tāpat arī mēs aicinām komisiju izveidot Eiropas reģistru, uh, lai uh, apkopot informāciju par EPO dažādās dalībvalstīs. Tāpat arī šīs direktīvas īstenošanas grūtības varētu atvieglot, lai, ja tiktu koordinēta cietušo aizsardzības instrumentu sadarbības starp dalībvalstīm. Tātad, piemēram, ir vispārējā direktīva par um, noziedzīgos nodarījumos cietušo aizsardzību. Dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai šī informācija nokļūst pie drošības spēkiem un pie kompetentajām iestādēm. Tāpat šī informācija ir jānogādā arī prokuroriem un tiesnešiem. Šādos gadījumos cietušajiem būtu daudz vienkāršāka piekļuve EPO un tad, kad tie tiktu atbilstoši piemēroti, tie ļautu palīdzēt uh, cietušajiem dažādos noziegumos. Liels paldies līdz referentēji Himenesai Betserilai, un tagad došu vārdu deputātiem, kas vēlas izteikties, bet lūdzu mm, mēģiniet nepārsniegt divas minūtes katrs. Vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Šķēcinskungs. kungs. Jums vārds. Děkuji za slovo, paní předsedající. Lielas paldies par to, ka devāt man vārdu priekšsēdētāji. Šī ziņojuma teksts ir sagatavots ļoti labi. Abas līdzreferentes ir uh, labi pastrādājušas. Lielas paldies viņām par to. Ziņojumā ir iekļauts gandrīz viss tas, ko es minēju mūsu pirmajā ēnu referentu tikšanās reizē. Eiropas aizsardzības orderis ir ļoti nozīmīgs tiesisks rīks, un to vajadzētu izmantot visur Eiropas Savienībā. Manuprāt, pats eh, svarīgākais eh, no dalību valstu un Eiropas Savienības puses būtu to visu vairāk reklamēt. Cietušajiem ir jānodrošina labāka piekļuve šim instrumentam. Attiecībā uz maniem grozījumiem es centīšos attīstīt eh, vairākus punktus eh, sīkākās detaļās, bet kopumā eh, šis mm, teksts ir ļoti labs. Paldies! Lielas paldies! Un tagad Urtas un kungs. Lielas paldies! Vispirms es vēlētos pateikties referentēm par labu paveikto darbu. Uzskatu, ka Mēs šeit varam priecāties par ļoti svarīgu instrumentu. Kā jau uh, referente pieminēja, 2015. gadā ir uh, izmantoti tikai septiņi šāda veida orderi. Protams, ka vardarbība pret sievietēm turpinās, un šī problēma ir vispārēja. Tieši tāpēc orderu neizmantošana ir, sar, ir liek mums nobežīties. Tieši tāpēc šāds ziņojums ir ļoti vajadzīgs. Vispirms mēs esam vīlušies par to, ka komisija nav sagatavojusi īstenošanas ziņojumu. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Tas pats notika arī tad, kad mēs strādājām pie uh, pretkontrabandas direktīvas. Mēs arī gaidījām komisijas īstenošanas ziņojumu. Galgulā komisijai ir pienākums kontrolēt uh, direktīvas izpildi, un te ir, ir jāsāk uh, pārkāpuma procedūra, ja dalība valstis neīsteno direktīvu. Līdz šim mēs neesam pat apkopojuši datus kopš instrumenta stāšanās spēkā. Uzskatu, ka komisija šo instrumentu neustver nopietni. Nākamais mums arī trūkst harmonizācijas aizsardzības līmeņos starp dažādām dalību valstīm. Ziņojumā tas ir pieminēts. Piemēram, dažās dalību valstīs uh, vajāšana, izsekošana netiek uzskatīta par uh, noziedzīgu notarījumu. Un tas, protams, cietušo pakļauj riskam. Protams, trūkst arī informācijas par uh, šo instrumentu cietušo vidū. Vajadzētu nodrošināt, lai um, dalībvalstīs tiktu veiktas izpratnes veicināšanas kampaņas par šo instrumentu. Mēs arī atbalstām ideju par mācībām uh, valsts ierēģiem un uh, juristiem par šo instrumentu. Kopumā, kā jau referentes norādīja, parlamentam vajadzētu uzsvērt, ka šis instruments ir svarīgs, bet, diemžēl, īstenošanā ir parādījušies vairāki trūkumi. Dalībvalstīm un komisijai vajadzētu piestrādāt pie šī instrumenta ieviešanas, un tad arī mums būs uh, ļoti spēcīgs rīks, par ko jūs varēs priecāties. Paldies tagad Grīsbekas kundze. Paldies! Paldies, eh, priekšsēdētājs eh, kundze un priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlējos eh, apsveikt abas kolēģis par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Kā jau šeit tika norādīts, um, šajā ziņojumā ir aprakstīti iemesli, kāpēc šīs instruments nav izdevies, un tāpat arī tiek runāts par daudz labāku ietveru cietušā aizsardzībai Eiropas Savienībā. Es pati biju referente 2010. gadā par šo instrumentu, un mēs gribējām panākt, lai šis instruments būtu konkrēts, liederīgs, loģisks, kas ļautu ļautu nodrošināt eh, šīm cietušajām, bieži vien sievietēm, izpaudīt to, ko mums dod Eiropa, tātad nodrošināt tādu kā zināma veida Uh, turpinātību uh, personas aizsardzībai, kas uh, pāriet no vienas valsts uz otru. Tātad tas absolūti atbilst mūsu izpratnē par Eiropu. Es pat atceros, kā mēs priecājāmies par šo sadarbības instrumentu, par to, ka mēs virzāmies uz priekšu gan novēršanas, gan arī cietušo aizsardzības un palīdzības jomā. Tātad tolaik mums šķita, ka mēs ļoti labu, ko esam paveikuši. Bet eh, es esmu ārkārtīgi sašutusi un arī eh, ļoti skumja par to, ka ir izsniegti tikai septiņi aizsardzības orderi. Es vēl ar vien tam nevaru noticēt. Jā, dalību valstu eh, dažādie tiesību akti un dažādās sistēmas iespējams arī izskaidro tik zemo orderu skaitu. Es būtu gribējis arī uzklausīt padomi šodien. Protams, ka atbilde neslēpjas šeit. Mēs visi saprotam, ka mēs varam šeit slavēt, paveikt to darbu un par to, ka um, Eiropa līdz ar to varētu palīdzēt pilsoņiem, taču vienlaicīgi mēs arī saprotam, kāda ir šī izaicinājumi. Mēs vēlētos ieteikt um, risinājumus šīm problēmām, ņemot vērā, ka tiek pieminēta diena, uh, kur mēs uh, nosodām vardarbību pret sievietēm, un uh, ņemot vērā arī smago situāciju dažās dalību valstīs, mums vajadzētu darīt divreiz vairāk. To nevajadzētu darīt tikai ar reklāmas palīdzību. Vajadzētu spērt konkrētus soļus katrā dalībvalstī. Protams, ka neviens nešābās par pievienoto vērtību, bet ja uh, neviens eh, šo instrumentu neizmanto, tad eh, ko tad tas dod un ko tad mēs šeit esam devuši strādājot šeit institūcijās? Mēs eh, mēnešiem diskutējam par instrumentu izveidi, to izveidojam un beigās tas nevienam neder. Es domāju, ka mums mūsu diskusijas arī šodien neko nedos, tāpēc, ka ļoti daudz pat nav ieradušies, bet uh, Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis, ka mūsu mērķis ir nodrošināt uh, liederīgu instrumentu, kas ļautu aizsargāt cietušos. Thank you, and now... Jā, paldies. Nu, došu vārdu komisijai, vai vēlaties ko piebilst? Jā, paldies. Kaša Janicka uh, no uh, DG Justice Eiropas komisijā. Uh, vēlētos vēlreiz pateikties Eiropas parlamentam par lielisko atzinumu. Tas ir ļoti visaptvarošs, ļoti tāds izsvērts. Mēs noteikti ņemsim vērā jūsu atziņas. Uh, Ehm, tos akcentus, ko esat salikuši šajā um, atzinumā, un mēs pilnībā pievienojamies jums ehm, bažās par to, ka šis ļoti vērtīgais instruments netiek pietiekami plaši lietots, un varam apliecināt, ka komisija raugās un raudzīsies, lai abu, abi instrumenti tiktu korekti un pilnā mērā lietoti uh, praksē. Tātad šis rīkojums un, un regula. Uh, Mm, ir, tā ir mūsu prioritāte, lai tie tiktu uh, lietoti. Ja runājam par EPO direktīvu, uh, aizdīto mēnesi esam pavadījuši aktīvā darbā, lai pārliecinātos, ka šis instruments tiek korekti transponēts. Un šobrīd var apliecināt, ka nu, tiešām visas dalībvalstis, kas ir transponējušas uh, šo direktīvu, transponēšanas procents ir sasniedzis simtu un, eh, nu, varam līdz ar to sākt eh, situācijas eh, pārraudzību un, un, un jau apkopot tādu atskaiti par, par situāciju, kā, kāda, kāda aizsardzība tiek nodrošināta cietušajiem perso, apdraudētām personām, kā šis aizsardzības rīkojums praksē tiek lietots, un šis pārskats būs gatavs jau nākamgad. Mēs ļoti nopietni uztveram jūsu atziņas un apsvērumus runājot tieši par eh, sabiedrības un, un, un profesionāļu informēšanu, par EPO pastāvēšanu, par tā piedāvātajām priekšrocībām. Un tieši tāpēc komisija ir lēmusi izveidot eh, tādu īpašu stūrīti eh, e-tiesiskuma portālā. Tas būs cietušajiem veltīts tāds virtuāls stūrītis, kur būs atrodama visa nepieciešamā informācija par kompetentajām iestādēm noteiktā valstī, uh, visa cita būtiskā informācija, kas ir, ir, ir saistīta ar, ar EPO piemērošanu. Gādāsim, lai tas viss tiktu pārtulkots visās oficiālajās valodās, lai to, šo informāciju būtu iespējams viegli atrast, lai tā būtu viegli uztverama. Um, Civiltiesiskā kārtā nākamais solis ir mm, gādāt par to, lai tas uh, Uh, vienlīdz efektīvi būtu izmantojams arī krimināla tiesiskās uh, kārtā. Un uh, mēs uzturam kontaktus ar dalību valstu ekspertiem, kas nodarbojas ar cietušo tiesību jautājumiem. Piemēram, janvārī esam ieplānojuši augsta līmeņa tikšanos dalību valstu ekspertiem, kur spriedīsim par cietušo tiesībām un to aizstāvēšanu. Un, un tad to kā reiz arī apspriedīsim Um, piedāvāsim uh, arī jūsu, uh, tātad Eiropas parlamenta uh, sagatavotās atziņas un norādes, lai pēc iespējas labāk cietušie un riskam pakļautie cilvēki, personas tiktu pēc iespējas labāk pasargāti. Paldies! Nu, atgriežamies pie deputātiem. Jā, paldies! Nu, man pat nav īsti ko piebilst, visu jau pateicu. Uh, problēma ir tiešām liela. Un tikai uh, septiņi šie rīkojumi ir izdoti, bet 14, vairāk kā 14 tūkstoši dalībvalstu izdotu šādu aizsardzības rīkojumu uh, tajā pat laikā. Tātad septiņi Eiropas rīkojumi. Tas ir uzskatāms piemērs tam, ko mēs norādām mūsu uh, Uh, dokumentā. Uh, te ir nepieciešams kaut ko radikāli mainīt. Prieks par to, ka Eiropas komisija ir saņēmusi mūsu dokumentāciju. Vēl pirms pāris mēnešiem tas tā nebija. Mums nebija dokumentu, ar ko strādāt, informācijas nebija. Bet, nu, ir uh, īstais laiks strādāt. Mēs runājam par tiešām tūkstošiem cilvēku, kuriem ir steigšus nepieciešama palīdzība un atbalsts. Un liels paldies ēnu referentam. Uh, Uh, līdzreferentiem un paldies arī par šodienas um, raito šī jautājuma izskatīšanu. Nākamā kolēģe, Jimenezes kundze. Jā, paldies. Līdzīgi postas kundzei uh, varu apliecināt to, ka, nu, principā visu esmu pateikusi, tik vien kā vēlos arī savā vārdā pateikties ēnu referentiem. Triecē tas, ka komisija mm, ir nopietni noskaņota, lūko pēc datiem, pēc informācijas, ar ko operēt un strādāt. Mm, ir ļoti labi, ka arī uh, cietušajiem tiek piedāvāta informācija par, par, par direktīvu, par šo instrumentu, kas viņiem var noderēt um, mēs visi sajūtām šīs, šīs lielās cerības, kādas uh, valdīja plašākā sabiedrībā, noteiktās aprindās arī, uh, bet, uh, nu, tas viss kaut kā nav īstenojies. Uh, kaut kas tur nedarbojās, kaut kas tur nenotika, uh, nebija saziņas, uh, nebija pietiekamas vērības. Uh, Eh, iemesli ir dažādi, bet eh, cietušie turpina eh, klusībā ciest, baidīties, viņi neziņo par, par varmākām. Un, un šī klusēšana, šī nerīkošanās ir, ir saprotama. Šādi, šādi cilvēki izvēlas drīzāk neceļot, uh, Uh, bet sēdēt drošībā uz vietas vai kaut kādā patvērumā, bet mums ir jāspēj viņiem pateikt, nebaidieties, uh, meklējiet palīdzību un jūs to saņemsiet. Mm. Šādiem cietušajiem, šādiem uh, apdraudētiem cilvēkiem pienākas mūsu atbalsts Tā dzīvot eh, nevar, situācijas ir bijušas daudzas un dažādas, un, un tas, tas eh, kopējais vadmatīvs ir viens. Ir nepieciešams kāds, kurš šos cilvēkus uzklaus un saprot. Tā nevar būt, ka mēs dzīvojam kaut kādā utopijā, kur uh, septiņi šie, šie rīkojumi tikai ir izdoti, četri no tiem manā valstī. Nu, tas ir šokējoši šie skaitļi. Paldies! Mm, dāmas, paldies ēnu referentiem. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 7. decembris. Paldies mm, visiem, paldies abām komitejām, kas sadarbojās un visiem, kas piedalījās šī, šī, šī jautājuma virzīšanā un kas atbalstīja šo procesu. Paldies eh, visiem FAM komitejas kolēģiem. So, colleagues, Libe carries on. Nu, ko, kolēģi, turpinām ar Libe jautājumiem. 12. punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā. Īsa prezentācija, ko, ko sniegs uh, mums uh, viesis par uh, Eiropas migrācijas tīkla uh, Uh, kādu pētījumu. So, Tātad, kolēģi, bez mirkļa kavēšanās ķersimies pie 12. punkta mūsu darba kārtībā. Eiropas migrācijas tīkls ir veicis pētījumu. Uh, Uh, un pievērsties uh, trešā, trešā valstu valsts piedarīgo nelegālai nodarbināšanai Eiropas Savienībā. Julians Tangermans, uh, politikas analītiķis un Vācijas kontaktpersona Eiropas migrācijas tīklā. Un viņš mūs iepazīstinās ar šo tīkla veikto pētījumu, kas pievērsās tieši šai ne nelegālajai trešvalstnieku nodarbinātībai, nodarbināšanai Eiropas Savienībā, situācijai, tendencēm, salīdzinošai analīzai un sniegs eh, pārskatu par to, ka mm, Eiropas Savienība, it īpaši caur 2009. gada eh, direktīvu, kas paredzēja sankcijas darba devējiem, eh, var situāciju ietekmēt un piedāvāt trešo valstu izcelsmes migrantiem legālas iespējas ieceļot Eiropā un atrast šeit darbu šis ir interesants brīdis, kad atskatīties uz, uz, uz, uz paveikto, uz esošo situāciju un spriest par to, kā rīkoties nākotnē, piedāvājot legālas migrācijas iespējas tiem, kas to vēlas. Nu, tā tad vārds jums, Tangervāna kungs, nu, tā uz minūtēm 15. Ak, nē, uz, uz pusstundu 30, 30 minūtes ir jūsu rīcībā. Prieks, ka varējāt ierasties mūsu vidū. Jā, esiet sveicināti. Liels paldies par to, ka pieteicāt mani. Vēlos pateikties jums, komitejas locekļiem, par to, ka Eiropas migrācijas tīklam izrādāt šādu godu un man personīgi, ka varu jums vēstīt par mūsu veikto pētījumu. Julians Tangermans, tāds ir mans vārds, esmu pētnieks Vācijas eh, federālajā migrantu un bēgļu centrā. Esmu arī Vācijas nacionālā kontaktpersona eh, Eiropas migrācijas tīklā. Eh, tas ir tīkls, kas apvieno 28 šādus kontaktu cilvēkus, iestādes, universitātes, starptautisku organizāciju pārstāvniecības un mūsu darbu koordinē Eiropas komisija. Pētījums, par kuru vēlos vēstīt, Uh, aplūko situāciju, situāciju atbilstoši informācijai, ko, ko piedāvājuši 23 valstu pārstāvi uh, anketēšanas kārtā. Ir uh, izdots tātad gala ziņojums, pilnais ziņojums 125 lapušu apjomā ir arī īsts tāds biļetena formāta kopsavilkums. Uh, un uh, atsevišķi valstu uh, šeit pienesumi. Um, es neiedziļināšos uh, gari un plaši valstu likumdošanas niansēs, drīzāk runāšu par situāciju Eiropas Savienības līmenī. Kāpēc tad EMN izšķīrās pievērsties tieši šim jautājumam, proti trešvalstnieku nodarbinātībai? Eiropas mums bija tātad uzticēts vērsties pret Uh, Eiropas Savienības līmenī uh, tātad ar šo 9. gada direktīvu uh, notiek, notiek vēršanās pret nelegālu trešo valstu valsts piedarīgo nodarbināšanu. Tā ir jautājums arī par valstu budžetam, garām aizajošiem līdzekļiem, nenomaksātiem nodokļiem, ēnu ekonomikas plaukšanu, cilvēku eksploatāciju gal galā. Eh, tas ir pretrunā eh, tiesiskumam, sociālajām pamatiesībām, un mē, mūsu mērķis bija eh, uz tādas kartes uzlikt tos pretpasākumus un pretlīdzekļus, kāda eksistē mm, dalību valstīs, kādas ir, ir problēmas, sarežģījumi, grūtības šai situācijā, un gala beig, beigās norādīt kādus ierosinājumus un, un, un ieteikumus turpmākai rīcībai. Un tā tad mēs pievērsāmies uh, Uh, tām personām, trešo valstu valsts piedrīgiem, kas Eiropas Savienībā uzturās kā legāli, tā nelegāli un veic nelegālu darbu, uh, lai kādas būtu viņu situācijas nianses. Tātad uh, pievēršamies arī, arī tādiem trešvalstniekiem, kuriem ir legāls pastāvīgās uzturēšanās status, bet kas pārkāpjot viņiem paredzētās darba tiesības, tomēr strādā. Iekšēji nosūtītos, no, ko, nokomendētos darbiniekus mēs neaplūkojam. Un mēs pievēršamies tiesiskajai situācijai četros tādos rakursos. Pirmkārtām prevencija, kādi pasākumi eksistē šajā ziņā, otrām kārtām situācija, tātad problēma situācija identificēšana, uh, Trešām kārtām vērtējam uh, sankciju režīmu, ar ko jārēķinās uh, darba devējiem un visbeidzot uh, aplūkojam tās, tās sekas, kas iestājas pieķertiem pašiem trešvalstniekiem. Ja raugāmies uz šo te preventīvo elementu, tad dalībvalstis, protams, vēlas izskaust šādu nelegālu nodarbināšanu, uh, Uh, un klasiski tie ir, ir, uh, ir uh, tādi divos virzienos vērsti instrumenti pret darba devējiem un pret šādiem darba ņēmējiem. Te ir populāras informatīvas kampaņas, kas adresētas abām grupām nodrošina informatīvo atbalstu pārsvarā caur tīmekļu vietnēm. Dalība valstu rīcībā ir, protams, arī likumdošanas vāra, kas atrunāts cita starpā paziņošana par darba attiecību uzsākšanu, pabeigšanu, to, kā tas darāms legālā ceļā. Vairākas valstis norādīja, ka ir arī īpaši nolīgumi ar darba devēju pārstāvjiem, ar, ar arotbiedrībām, darba ņēmējiem, kopīgā mērķi, ar kopīgu mērķi cīnīties ar nelegālu nodarbināšanu. Uh, Valsts norādīja uz atsevišķiem, atsevišķu un tādiem paraugu prakses piemēriem, ka ir šis tā, atvairošais efekts noteikti jānovērtē, proti sankcijas kā, kā biedinājums darbojas. Uh, otram kārtām arī šī pozitīvā, labvēlīgā pieeja, uh, partneru uh, attiecību veidošanas pieeja darbojas, tātad partneru attiecību veidošana ar darba devējiem un arotbiedrībām. Uh, Um, un, ja runājam par darbību, kas vērsta pašu strādājošā virzienā, nu, tad šeit tāda viņu apbruņošana ar informāciju, ar zināšanām noteikti ir, ir, ir pozitīvs piemērs, uh, ko, ko, ar ko parasti nodarbojas arotbiedrības un nevalstiskās organizācijas. Nu, ja prevencija nedarbojas, uh, un uh, trešvalstnieks tiek nelegāli nodarbināts, tad kā šādi gadījumi tiek konstatēti? Uh, Eh, pētījumā eh, sapratām, ka tas ir sarežģīts process, eh, dažādās dalībvalstīs tas ir organizēts atšķirīgi, pārsvarā caur darba inspekcijām, kas veic savas ieplānotās inspekcijas uzņēmumos, darba vietās, bet reizēm tā var būt arī kāda cita struktūra, Vācijas gadījumā muita, kas var atklāt šādas, šādus gadījumus. Uh, Somija uh, ir uh, vienīgā valsts, kurā ir, ir formalizēta īpaša šāda nodaļa darba inspekcijā, kas tvarsta šādus, šādus nelegāli nodarbinātus trešvalstniekus. Un tāpat arī guvām priekšstatu par to, kuras nozares ir visvairāk pakļautas šim, šim te riskam, un, un daudzās valstīs darbojas arī, arī anonīmi karstie telefoni, kur, kur var ziņot par šādām situācijām. Un tad pēc tam ņemot vērā uzņēmuma uh, darbinieku skaitu, um, nozīmīgumu kopējā tādsaimniecībā, uh, var, var, var, var sagatavot kādu, kādu riska profilu un tad mērķēti uh, inspicēt situāciju Eh, visās eh, dalībvalstīs ierasta kārtība ir, ka darba eh, inspekcija dodas uz uzņēmumu, uz, uz, uz kādu darba vietu, iepazīstas ar situāciju, intervē mm, darba devējs, darba ņēmējs, pārliecinās par, par, par, par dokumentāciju. Atsevišķas valstis, diezgan daudzas dalībvalstis norāda, ka, diemžēl, šī inspekcija intensitāte ir, ir nepietiekama kā rezultātā noteikti kādi gadījumi netiek konstatēti, un uh, kāda tad ir problēmas apmēri. Nu, šeit uh, mūsu rīcībā ir ļoti, ļoti trūcīgi dati, nepietiekami dati, uh, statistika netiek apkopota tā viendabīgi, visaptvaroši, dalībvalstīs atšķiras metodoloģija datu ievākšanā, līdz ar to no, no šādiem nepilnīgiem datiem ir grūti spriest par, par patieso situāciju. Uh, Uh, ir, uh, tātad šeit mēs runājam par, par slē, sl, tādu slēpjamu nodarbi, uh, sl, uh, un uh, konstatēto gadījumu skaits noteikti neatbilst patiesajam situācijas apmēram. Uh, tas liecina tikai par to, ka vienā vai otrā valstī uh, efektīvāk darbojas kādas šīs represīvās struktūras, pāraudzības struktūras. Un uh, Mm, tāpat arī varam izdarīt ļoti tādus aptuvenus secinājumus par uh, uh šo, šim, šo, šo nelegālā, nelegālās nodarbinātības kaut kādām rakstura iezīmēm, kaut kādiem priekšnosacījumiem. Uh, nu, protams, protams, pārsvarā šie nelegālie trešvalstnieki ir vīrieši vecumā 25 līdz 35 gadiem, pārsvarā uh, mazos vidējos uzņēmumos un pārsvarā uh, dara uh, Uh, maz kvalificētu vai nu, uh, nepārāk augsti kvalificētu darbu, nu, piemēram, turisma nozarē. Uh, nu, kad šāds darba devējs tiek atzīts par vainīgu, tad viņam ir jārēķinās ar noteiktām sankcijām, un te, nu, valstu regulējums atšķiras kā, kā, kā pēc savas barguma pakāpes, tā arī pēc piemērotajām sankcijām nu, šie, šie, šie, šie, šis pārkāpuma sastāvs attiecīgais pants eh, dalībvalstīs ir, ir atšķirīgs. Bieži eh, tiek eh, soda nauda piemērota, tās apmērs arī dzen būtiski atšķiras starp dalībvalstīm, ir atkarīgs no tā, kādā, kāds uzturēšanās status ir nodarbinātiem trešvalstniekam. Valstis Tāpat arī eh, paredz eh, mantas konfiskāciju, eh, gala beigās arī cietumsodu, uzņēmuma darbības slēgšanu, tā aktīvu kotēšanas pārtraukšanu, biržā, piemēram, un šo, šo sankciju efektivitāte arī dzen atšķiras. Vairākas valsts norādīja, ka Eh, tieši konkrēti finanšu sankcijas eh, darbojas kā, kā biedinājums ļoti labi, bet citas norādīja, ka uh, esošais sankciju režīms ir pārmēra tāds maigs, uh, saudzīgs un, un, un, un, un gūtās peļņas vilinājums uh, ir, ir spēcīgāks. Un arī likuma burts netiek piemērots vienlīdz strikti. Uh, Dalībvalstis norādīja arī uz noteiktiem izaicinājumiem. Četras valstis norādīja, ka ir grūti konstatēt, atklāt un tiesiskā ceļā pierādīt nelegālu nodarbināšanu. Viena valsts norādīja, ka trūkst tieši pāraudzības resursu kapacitātes, uh, direktīva gal galā neparedz to, kādā kārtā pietiekama materiālā bāze būtu nodrošināma situācijas pāraudzībai. Nu, kādi tādi ir šie veiksmes stāsti, labās prakses piemēri, modern, tāds moderns, e, efektīvs, integrēts politisko un tiesisko instrumentu tāds pamats, efektīva sūdzību ziņošanas sistēma un visbeidzot ar ko jārēķinās eh, trešvalstniekiem, kas, eh, kā tiek atklāts, tie eh, ir nelegālās darba attiecībās. No šeit cekas ir dažādas. Atpakaļ atgriešana viņu izcelsmes valstī ar, ar, ar nelielu pasēdēšanu apcietinājumā, soda nauda. Nu, uzturēšanās tiesību zaudēšana, uh, Uh, vai arī statusa pienākums legalizēties. Uh, veicām arī atsevišķu individuālu gadījumu analīzi, case studies, uh, un no šiem case studies varam spriest, ka atkarībā no dalībvalsts no tie, tie ierastie risinājumi var atšķirties. Tāpat arī konstatējam, ka vairumā gadījumu atbilstoši valstu likumdošanai uh, Uh, trešvalstniekam visbiežāk uh, tiek uh, piespriests lēmums par atpakaļ atgriešanos, mazāk iespējams ir, ir scenārijs, ka šī persona regularizējas, legalizējas to, kā, kā, kā salīdzinoši izplatītu risinājumu minēja tikai dažas valstis. Tāpat arī var pie, pieprasīt kompensāciju par neizmaksātu algu par nodokļiem. 20 dalībvalsts ziņoja par to, ka trešo valstu um, pārstāvi um, arī nu, da, šādas prasības var teikt, tieši tāpat kā tas būtu, ja būtu derīgs darba kontrakts, tāpat iespēja iesniegt sūdzības pret darba devēju, bet dažās dalībvalstīs un pilsoniskajā sabiedrībā parādījās ziņas par to, ka tas ļoti rēti notiek praksē. Uh, tas ir iespējams vairāku iemeslu dēļ, gan no kārt tāpēc, ka trešo valstu iedzīvotāji nevēlas sadarboties ar varas iestādēm, nu, tāpēc, ka baidās no šiem negatīvajām sekām un sastopas ar dažādām uh, grūtībām, piemēram, šādas nodarbinātības pierādīšanā, ņemot vērā, ka lielākoties šie cilvēki, nu, strādā tāda rakstura darbu, ka šāda pierādījuma nav. Par tālāk arī valodu barjeru varētu būt vai nepietiekama informācija. It īpaši runājot par informācijas saņemšanu par tiecībām ir ārkārtīgi svarīgs punkts šādiem trešo valstu valsts piedarīgajiem, lai vispār varētu pieprasīt kaut ko. 12 dalībvalsts informēja, ka viņi nodrošina atbilstību prasībai 6. pantā, kur tiek runāts par uh, darba devēju sankcijām, respektīvi, ka šie mm, trešo valstu iedzīvotāji tiek pirms atpakaļ nosūtīšanas par, to, par savām tiesībām informēti. Savukārt informācija arī nodarbinātības laikā ir svarīga šiem trešo valstu iedzīvotājiem, lai viņi varētu izmantot šo sūdzību mehānismus, kas ir pieejami un izveidot, un līdz ar to varētu denuncēt savus darba devējus. Šāda informācija vajadzētu būt pieejamai, ļoti, ļoti pieejamai, un uh, parāk praksa rādīja vairākus lieliskus piemērus šai gadījumā, un lielākoties visa tā bija informācija, ko piedāvā dažādi veidi konsultatīvi dienesti, ko piedāvā vai norotbiedrības vai NVO. Nu tad noslēgumā pāris vārdu par izaicinājumiem, kas pētījumā tika identificēti. Kopējie rezultāti ir tādi, ka mēs vienkārši atbalstam to, ko teica 15. gadā attiecīgie dokumenti, respektīvi, ka rīcība pret nelegālu nodarbinātību trešo valstu iedzīvotāju vidū ir um, jānovērš, ir jāpastiprina rīcība, ir vairākas arī jomas, kur iespējams to darīt, ko šeit arī norādu. Uh, Pirmām kārtām var nodrošināt efektīvu piekļuvu sūdzību mehānismiem un informāciju par mm, tiesībām, kā jau tika teikts. Tālāk varētu e, uzlabot arī to gadījumu skaitu, kad šāda nodarbinātība identificēta, kā jau tika teikts, tas saistīts arī lielā mērā ar resursiem, ar mm, iesaistītiem darbinieku, ar inspekciju intensitāti, bet arī jāuzlabo datu kvalitāti dalību valstu līmenī. Uh, Tālāk redzējām arī, ka pašu sankciju piemērošana ir ļoti būtisks elements, lai šīs sankcijas būtu ar demotivējošu efektu un eh, tāpēc sankciju īstenošana praksē ir ļoti būtisks solis uz priekšu, lai samazinātu nelegālo nodarbinātību. Un tomēr tajā brīdī, kad šos izaicinājumus konstatējam, mums jāpaturprāt arī to, ka dalība valstis nav gluži neaktīvas šai jomā pētījumu pēkšanas laikā 2017. un 18 dalība valstis jau bija nu pat pieņēmuši vai grasījās pieņemt jaunus tiesību aktus par nelegālas nodarbinātības apkarošanu trešo valstu valsts piedarīgo vidū. Ar to arī vēlos savu eh, savu uzstāšanos nosteigt un ceru, ka devu jums vismaz tādu īsu ieskatu šai situācijā. 125 ehm, lapas kopumā ir šis pētījums, varbūt mm, ir vērts ar to iepazīties, bet katrā ziņā ar nepacietību gaidīšu iespēju atbildēt uz jūsu jautājumiem diskusijās. Paldies! Tikai viens kolēģis ir pieteicies uzstāties. Nē, nē, vairāki tomēr, vairāki. Thank you, Chairman. Thank you very much for... Pirmais runātājs, paldies par šo prezentāciju. Vai jūs varat mums pastāstīt arī par um, valstīm, no kuras nāk šie trešo valstu valsts piedarīgie un kas pārsvarā tiek nelegāli nodarbināti dažādās dalību valstīs? Un, un kas ir tie tipiskākie sektori, kur šādu nodarbību identificējam? Nelegāli tātad. Un vai tad tie ir atšķirīgi no valsts uz valsti? manā valstī. Piemēram, tādi etniski restorāni ir diezgan būtiska, būtisks problēma jautājums. Bodili tālāk. Nu šķiet, ka gandrīz visas atbildes jau saņēmu jautājumiem, ko bija sagatavojusi. Nu, jo pastāv divi šādi nedokumentēta darba ņēmēja gadījumi. Vieni ir tie, kas ir bēgļi un ir patvērumu pieprasīšanas procesā, un viņi vēlas vienkārši palikt, vai viņa pieprasījums noraidīts, viņi paliek, un tad ir tie, kas ierodas un nemaz neprasa šāda veida uzturēšanās atļauju, zina, ka tāda nemaz neseņems, tad, tad ir divas grupas. Un es gribētu zināt, vai ir kaut kā, vai jūs savā pētījumā kaut kā nošķirat šīs grupas, ja tas ir atšķirīgi katrā valstī, nu, piemēram, Zviedrijā ir daudz šo nelegālo, nelegālo uzturošamies cilvēku, kuru patvērumu pieprasījumi ir noraidīti, un viņi ir vienkārši palikuši šai valstī, jo viņi neuzdrošinās doties mājup. Lai arī varas iestādes cenšas viņiem pat naudu dot, lai viņi dodas atpakaļ, bet viņi tomēr izvēlas palikt. Lai arī situācija, protams, ir ļoti grūta ļoti sarežģīta situācija Zviedrijā šai gadījumā, it īpaši ziemā, es tā iedomājos. Ja Bet tad ir arī cilvēki, kas ierodas, piemēram, no tādām valstīm, kurās, no kurām no, nākošiem nemaz patvērumu nepiešķir. Nu, viņi vienkārši ierodas, viņi paliek, neviens ne pat nezina, cik tādu ir. Un tāpēc gribēju vaicāt, vai jums ir kāda informācija par to, jeb atšķirības kaut kas dokumentēts šai ziņā. Un kāda veida drošības pasākumu mums ir šāda veida um, cilvēku, par to, ka šādi cilvēki var izmantot savas tiesības, ne tikai pamatoties uz eh, šīm direktīvām, bet arī citām darba ņēmēju tiesībām, taču jābūt pieejamām. Tas arī ir problemātiski. Katrīna Čenīčī lūdzu. <clears throat> Grazie. Jo intanto voglio ringraziare il... Lies paldies. Vēlos teikt paldies Tangerman kungam par prezentāciju. Esmu no Itālijas. Un Itālija nu nav viena no tām valstīm, kas piedalījās šai darbā, cīm redzot, bet Itālijā tiesa iestādes un tiesības sargājošie spēki ir veikuši ļoti daudz darba, lai vērstos pret šāda veida eksploatātiem, nelegāli eksploatātiem darba ņēmējiem no trešām valstīm. It īpaši tas attiec uz agropārtikas nozari. Uh, un tur šo darbu pārsvarā uzrauga dažādas kriminālas organizācijas. Līdz ar to mans pirmais jautājums ir šāds. Vai līdzīga veida lietas tiek konstatētas arī citām pētījumā apskatītajām valstīm, vai tās ir kriminālās organizācijas, kas šo visu parādību, nu tā teikt, pārvalda? Vēl viens jautājums. Ja runājam par profilaksi, jūs runājat par preventīviem pasākumiem, iniciatīvām, kas būtu vērstas uz darba devējiem un arī darba ņēmējiem. Uh, nu, tās taču ir tādas iniciatīvas, kas šobrīd tikai sāk parādīties, vai ne tā? Vai ir arī nu, informācijas kampaņas sabiedrības vidū, nu, kā piemēram šajā agropārtiks nozarē, kur tā, šāda veida lietas norisinās, piemēram, Itālijā ir konstatēts, ka arī patērētājiem jāsaņem informācija par to, ko viņi pērk, kā tas saražots, viņi, lai viņi varētu pievērst tam uzmanību. Tātad ne tikai pievēršoties nekaitīgumu vai veselības aspektiem šajā gadījumā, kad runājam par saražoto produkciju, vai tā ir organiska vai ne, bet arī cik ētiski atbilstīgi šī produkcija ir saražota. Un tad vēl viens jautājums, kas saistīts ar šo ziņošanu Tika jau teikts, ka ir grūti risināt šīs lietas par eksploatāciju, jo nav jau īpaši daudz resursu, kas ļautu kontrolēt šo situāciju. Bet es domāju, ir vēl arī citi iemesli. Respektīvi, ka darba ņēmēji cenšas gan ziņot par to visu, jo viņi nobežījušies, bet viņi baidās to darīt, jo viņi nobežījušies par sankcijām, kas varētu tikt vērstas pret viņiem. Piemēram, lūk, viņu uh, uzturēšanas atļaus atņemšana vai pat iespējama aizturēšana viņiem var draudēt. Tātad vai ir tādas asociācijas, kas atbalsta darba ņēmēju šai ziņā, nu tā, ka viņi var uh, par to ziņot, izvairoties no kaut kādām pēc tam sekām, kas tam sakota? Džīna Lamberta tālāk. Paldies! Atvainojos, ka nebiju klāt šī pētī, šīs prezentācijas sākumā, varbūt uz dažiem jautājumiem atbildes jau tika dots. Gribēju pieskaties pāris punktiem, ko arī kolēģi pieminēja par nu, š, tādiem tipiskākajiem sektoriem šai ziņā. Atceros vienu tiesību aktu, kura ietvaros nu, uzmanība tika uh, Um, pievērsta vismaz dalībvalstīs uz darba inspekcijām tieši konkrētos sektoros. Un tāpēc viens no maniem jautājumiem ir šāds, vai, vai šāda veida mērtiecīga vēršanās ir izrādījusies rezultatīva, nu, respektīvi, ka dalībvalsts vērš pret konkrētu reģionu, vai tiešām nav tā, ka viņas, nu, vienkārši pievērušas acis to, kas notiek citur, vai šāda veida sektorāla pieeja ir izrādījusies efektīva nu, piemēram, tiek runāts prēdināšanas sektoru ļoti labi apzinos, jā, ka ir, nu, vairākas dalībvalsts, to starp manējā, kur ir jāveic daudz darba, protams, un darba devējiem ir jās, jādabū darba atļaujas, un tur var rasties problēmas, bet, ja runājam par tālāk par resursiem, kas tiek piešķirti, nu, tad. Mm, ar to strādājam arī Empul komitejā un tik uzdot jautājumu dalību valstīm, uh, nu, par šiem inspek darba inspekcijām, un tika konstatēts, ka viņiem īpaši daudz resursu piešķirta viss netiek. Viņi sūdzējās par šo problēmu, bet līdzekļu vienkārši nebija. Bet tā ir tā realitāte visur, nu, ka vienkārši nav šo resursu. Un kas attiecas uz algas atgūšanas tiesībām, ja pieprasīšanas tiesībām darba ņēmējiem pašiem šādos gadījumos. Uh, Viens no problēma jautājumiem, kas sākotnēji tika pieminēts, bija tas, ka dalībvalstīm nu, vajadzētu pašām samaksāt to, kas pienākas darba ņēmēji, un pēc tam to atgūt no darba devējiem, bet nu, tas beigās nenonāca kā prasība direktīvā. Bet vai ir tāds dalībvalsts, kas dara tā, kas eh, maksā šo pienākošamies algu un pēc tam pašas ķeras pie tās atgūšanas no darba devējiem? Nevis atstāja to šo cilvēku rokās, kas tad. Uh, Mm, cenšas kaut kādā veidā, nezinu, no Brazīlijas vai no kaut kurienes pieprasīt to, kas viņiem pienāks. Un ar vienu no jautājumiem, ko kolēģis uzdevis saistīts arī mans nākamais eh, sakāmais, vai dalība valstis tu, eh, nu, glabā datus par šāda veida mm, identificētiem gadījumiem, par uzņēmumu apjomu, sektoriem, vai viņas, piemēram, glabā datumus par to cilvēku skaitu, kas ir nodarbināti šādā veidā. Uh, Tik uzdots jautājums arī par valsts piedarību, dzimumu, vai ir šāda veida tālāks datu sadalījums par, to, par tiem cilvēkiem, kas šādā veidā nelegāli ir nor, nodarbināti. Un visbeidzot, vai ir dalība valstis, kur trešās puses arī var iesniegt lietu tiesā. Nu, piemēram, ja darbiņēmēji to nedara paši attiecībā uz eksploatāciju, nu, mēs, protams, saprotam, kāda tādā gadījumā ir iemesla, tad cik valstīs ir iespēja, ka šāda veida tiesasprāvu uzsākt var kāda trešā puse? Paldies! Nākamais runātājs Lebretona kungs. Arī es gribu teikt paldies Tangerman kungam par prezentāciju Šī jūsu skartā tēma ir ļoti interesanti, jo te runājam par darba ņēmējiem no ārzemēm, kas strādā nelegāli, lūdzu, no citām valstīm, nevis no Eiropas Savienības. Un te mēs faktiski paskatāmies uz šīs problēmas otru pusi. Bieži redzam plašsaņas līdzekļos, ka ir šie nelegāli komandētie darbinieki, bet te ir šie darba ņēmēji no citām valstīm. Jūs sakāt, lūk, ir nepieciešams noteikti sankcijas darba devējiem, kas šādā veidā eksploatē šo cilvēku bēdīgo stāvokli. Tas ir taisnība, jums tas ir jādara. Jūs arī teicāt, ka šobrīd daudzās valstīs tiek veikt uzlabojumi tiesību aktos. Tās ir labas ziņas. Bet vienlaikus, es domāju, nepieciešams noteikti sankcijas arī šo, šiem pašiem darba ņēmējiem, jo gal galā viņi apzinoties visa veida sekas, pieņem šādu nelegālu nodarbinātību un darbu. Es to gribētu teikt ļoti strikti, jo mūsu dalībvalstīs valstīs ir ļoti augsts bezdarba līmenis, un tāpēc vajadzētu cīnīties pret nelegālu darbu. Nu, diemžēl Jūs arī teicāt, ka neskatoties uz visiem labajiem nodomiem, nebūtu vēl nav skaidrs un nav pārliecības, ka mēs varam nonākt pie kaut kādiem atbilstīgiem rezultātiem, jo dalībvalstīs, piemēram, darba inspekcijās trūkst resursu, līdzekļu, un tad nu, es gribētu nu, izmantot šo jūsu piezīmi, lai tālāk uzdot jautājumu, vai jums nedomāt, vismaz tas ir mans viedoklis, ka zinām atbildību šeit būtu jāuzņems arī Eiropas Savienībai kā tādai. Uh, man šeit ir trīs piezīmes šai kontekstā. Pirmais ir pilnīgi acīm redzami, ka Schengenas eh, zona un šī vienošanās, kas atvēr nacionālās robežas, eh, atvieglo šāda veida nodarbinātības uzplaukumu un ļauj līdz ar, un liek līdz ar to daudzām valstīm nonākt sarežģītā situācijā. Otra piezīme Eiropas Savienība ir tā, kas ir izstrādā šobrīd taupības politiku, kas ir likusi daudzām valstīm samazināt savu manevrēšanas iespēju valsts izdevumu jomā, respektīvi iestādēs, un tas arī iz izskaidro to, ka darba inspekcijas daudzās valstīs neseņem pietiekamu finansējumu. Un es domāju, ka tas arī ir jāpasaka, jo ir jau ļoti vienkārši šobrīd tikai runāt par sekām, bet jāatceras, ka šie lēmumi tika pieņemti. Un trešā piezīme. Un šai ziņā tas ir jautājums, ko es tev šā gribu jums uzdot. Es gribu vaicāt, vai ir arī tādi lobby, uh, kas eh, faktiski izmanto to visu, lai nu tikai gūtu peļņu no šīs nelegālās nodarbinātības, jo mēs ļoti zinām, ka tas, protams, ir krietni lētāk nekā legāli kādu nodarbināt. Vai jums nešķiet, ka eh, darba laikā vai nesat konstatējuši, ka ir nu, tādi, nezinu, tādi daudznacionāli uzņēmumi varbūt, kas pat vēlas ietekmēt eh, to, lai šāda situācija turpinātos? Paldies par atbildi. Tangarmankams, vai jūs vēlatos tagad atbildēt uz šiem dzirdētajiem jautājumiem? Jā, paldies. Paldies par šiem uzdotajiem jautājumiem. Nu, vienu pa vienam tad. Pirmām kārtām. Tautības un sektori. Jā, ir nedaudz datu attiecībā uz dažām dalībvalstīm, bet ne visām. Tie ir dati, kas ir apkopoti un uh, nav īsti jēgas varbūt tagad uzskaitīt šīs, eh, šos valstis, jeb tautības šobrīd un sektors, jo tās attiec tikai uz tām dalībvalstīm, kam šādi dati ir bijuši pieejami. Savukārt, ja runājam par sektoriem, tad ir taisnība tas, kas, un tās attiecas vairākām darījuma valstīm, tas parādās arī prezentācijā, ka tas ir tādos sektoros, kur vajadzīgs maz kvalificēts darbs un lielākoties tas ir celtniecība, turisms, ēdināšana. Lūk, šādi sektori. Otrs jautājums bija par atšķirībām starp bēgļiem, kuriem e, noraidīts patvērumu pieprasījums un kas palikuši valstī, un tiem, kas ir ienāk, iebraukuši no trešām valstīm jau ar mērķi rast nodarbinātību, kas iespējams būtu nelegāla pēc savu rakstura. Pētījumā mēs neiedziļināmies šāda veida segregācijā, ja šajā grupā. Vācijas gadījums. Uh, ko mēs kopā ar Jānu Grotu, kas gatavoja Vācijas sadaļu šai pētījumā, konstatējām, ka bija ļoti daudz plašsaziņas līdzekļu pārklājumu par šī, šāda veida lietām, bet empīrisku pētījumu īsti nebija kas ļautu tad šīs grupas kaut kā nošķirt un redzēt, kādas atšķirības pastāv starp abām šīm grupām. Vienkārši trūkst zināšanu, trūkst datu. Tālāk. Jautājums par drošības pasākumiem. Uh, kas tika uzdots vairāk kārt. Nu, protams, ka eh, no, darba devēja sankcija direktīva paredz sūdzību mehānismus, kas būtu jāizveido dalību valstīs. Esam piedzīvojuši, un to sakām pētījumā, ka šis sūdzību mehānisms tiek izveidots dažādos veidos dalību valstīs. Nu, piemēram, Beļģijā tāda parauga praksa tiek identificēta, ka darba inspekcijas ietvaros trešo valstu piedarīgie var ierasties un mm, saņemot garantiju, ka viņi netiks pēc tam kaut kā saukti pie atbildības, viņu tiesības tiks aizsargātas, ka viņi līdz ar to var ziņot un pat iesniegt sūdzību pret savu darba devēju. Redzam, ka šāda droš, veida drošības pasākumi ļoti praktiski un aktīvi arī darbojas, bet esam piedzīvojuši arī, ka daudz kas tiek darīts arotbiedrību jomā un NVO jomā, kas piedāvā nu, dažāda veida tādus kontaktpunktus, kā tas ir piemēram Zviedrijā vai Austrijā. Nu, lūk, divas dalībvalstis var pieminēt, kur tīri fiziski tiek piedāvāta vieta, telpa, um, kur ir šie cilvēki var doties, saņemt konsultācijas, un saņemt atbalstu sūdzību sagatavošanā. Jautājums par kriminālām organizācijām, kas aktīvi darbotos šai jomā. Šai pētījumā specifiski šādā jautājumā neiedziļinājāmies. Tas, tas nebija viens no pētījuma jautājumiem. Saņēmām gan informāciju, piemēram, no Spānijas Nacionālā kontaktpunkta, ka uh, kriminālās organizācijas arvien vairāk iesaistās šāda veida nodarbinātības organizēšanā. Jautājums par profilaksi. Ņemot vērā vispārīgo sabiedrību un patērētāju interes, intereses, piemēram, nu jāsaka, mums nav informācijas par kampaņām, kas būtu šai jomā īstenotas, kā demotivējošs elements, bet, nu jā, tas varētu būt tāds nākamais rīcības lauks Un nu, tad bija vēl viens jautājums, ko arī kolēģi atkārtoja par trešām pusēm, kas varētu palīdzēt sūdzību sniegšanā, kas var rīkoties. Um, šo trešo valstu valstspiedarīgo vārdā. Jā, tas šajā nodar, darba devēja sankciju direktīvā ir paredzēts, un atsevišķās dalībvalstīs tas ir arī iespējams. Nu tā uzreiz no galvas nevarēšu jums pateikt, uh, cikās kurās, bet tas ziņojumā viss parādās. Tālāk jautājums par šiem mērtiecīgo rīcību un kāda bijuši tās rezultāti. Šķiet, tas ir bijis veiksmīgi tāds veiksmes stāsts tādā ziņā, ka šie mērķiecīgi, mērķiecīgi apskatāmie sektori, nu tad eh, ir nesuši rezultāts. Mēs gan neskatījāmies uz to, cik efektīvi eh, šīs inspekcijas tikušas veiktas un, respektīvi, cik eh, pēc skaita šādu nelegālu nodarbināto tikuši identificēti. Un tāpēc tādas tiešas atbildes uz šo jautājumu uh, nu, nav, jo šāda veida jautājums netika uzdots kā pētījuma mērķis. Mēs katrā ziņā nesaņemam šādā veidā nu, apmierinošu pamatot informāciju par resursiem runājot. Esam saņēmuši no vairākam dalību valstīm informāciju, ka resursi nu dien ir nepietiekami, jā. To kā iemeslu pieminēja vairākas dalību valstis savos pienesumos bet eh, iemesli netika arī skatīti pētījumu ietvaros, un nu, tā bija tikai tāda vispārīga atbilde, ko dalībvalsts sniedza. Par datiem runājot, ko mm, dalībvalsts saglabā un krāja, teiksim, nu, par dzimumu, sadalījumu un citu sīkāku informāciju un kategorijām tam līdzīgi atsevišķas dalībvalstis, jā, šādus datus tiešām arī vāc un apkopo, citas dalībvalstis. Um, nu, tik tālu nav tikušas ar datu vākšanu. Eiropas komisija strādā kopā ar dalību valstīm, lai šāda veida atskaitīšanos nodrošinātu un uzlabotu šo atskaitīšanās eh, procesu. Nu, tā vispārīgi piezīme par šo jautājumu, ka jo labāka būs šī atskaitīšanās, eh, jo labākas inspekcijas arī varēs tikt veiktas, jo tās varbūt tad, eh, tas var tikt veiktas mētiecīgi uz tām grupām, tiem sektoriem, par kurām tad dati liecina, ka tas ir aktuāli tas tāds nedaudz, nu, apburtais loks, jo dati būs labāki, jo labāks būs inspekcijas, jo labāks būs inspekcijas, jo vairāk būs datu. Pēdējais, par pēdējo jautājumu, kas man te sarakstā, tā tad par to, ka tre, jāvērst pret trešo valstu valstspiedīgiem pašiem. Kā es jau aprakstīju mūsu pētījuma rezultātos, attiecībā uz trešo valstu valstspiedīgiem tiesību aktos ir paredzētas normas, nu, tādas normas, kas var tikt uzskatīts par sankcijām. Tomēr svarīgi šiem valstspiedīgariem dot iespēju rīkoties, un to viņi var darīt tikai tad, ja viņiem ir pietiekami daudz informācijas. Mēs neesam šobrīd iedzīvinājušies jautājumā par to, cik daudz trešo valstu valstspiedīgie informācijas saņem, un cik daudz no viņiem šāds informācijas nav tajā brīdī, kad viņi stājas darba attiecībās, šais nelegālajās darba attiecībās. Uh, bet es domāju, ka šobrīd šis ir jāpaturprātā tāds, ka situā... cilvēks, kas ir šādā situācijā, var rīkoties, nu, tikai tad, ja viņa rīcībā ir pietiekama informācija. Un tādos, gad... tādos gadījumos ir svarīgi pārliecināties, kad šī informācija tiek sniegta dalību valstī, dažās dažību valstīs ir, piemēram, ieviests pienākums informēt trešo valstu valsts, par... valsts piedrīgos inspekcijas laikā par tīsībām. Nu, jūs varētu varbūt domāt, ka tas ir jau diezgan vēlu šī... šai procesā, bet dažiem trešo valstu valstu valstspiedrīgam tas vispār ir pirmais kontakts ar dalību valstu varas iestādēm, tāda pirmā iespēja šo informāciju saņemt, un tad viņi tiek informēti par viņu tiesībām, nu tāds, piemēram, ir Slovākijā un Francijā. Un eh, vēl ir šis jautājums par šiem lobbyiem, kas varētu stāvēt aiz visa šī pasākuma. Uh, nu, tātad trešo valstu valsts piedarīgu nodarbināšanas. Nē, tas nebija mūsu pētījuma aptvērumā šāda veida jautājums, un līdz ar to arī šādas informācijas mums nav. Es ceru, ka esmu atbildējis uz visiem man uzdotajiem jautājumiem, bet ja ne, tad lūdzu atgādniet man, uz ko es neesmu atbildējis. Paldies! Lielas paldies, eh, Tangermena kungs, lielas paldies jums par prezentāciju, paldies arī kolēģiem, kas eh, uzdeva jautājumus. Un eh, Domāju, ka šādas tikšanās mums noteikti ir ļoti noderīgas. Saņēmām informāciju par zilās kartas direktīvu, kas mums bija patiešām vajadzīga. Paldies jums par to. More, um... Kolēģi, mums ir vēl viens punkts pirms mēs pāriesim pie balsojuma. Tātad tas ir 13. punkts. Un šeit mēs uzklausīsim Eurodaka referenti. Neredz viņu zālē. Varbūt kāds man varētu pastāstīt, kas notiek. Okay, so waiting for... Uh, nobody's interested, it's fine. Nevienu neinteresē šis fails. Cik tā saprotu, Makavejas kundzei vajadzētu būt klāt pēc pāris minūtēm. Tad, lūdzu, izlietojiet eh, šo laiku liederīgi. Sleep, I'm tired. Um, anyway, two minutes, I think. Um, Divas minūtes, tā man vismaz teica. But, you know, Did she, did she say two minutes? Okay, I'm reliably informed she'll... Mani informēja, ka Makovejas kundze būs šeit klāt pēc divām minūtēm, un tad arī mēs dzirdēsim aktuālāko informāciju par Eirodaka trilogu. Noteikti, ka mm, viņu ir vērts gaidīt. Pēc tam ir paredzēts balsojums. Zini, ka daži kolēģi ir ieradušies tieši uz balsojumu. Uh, Mēģināsim paveikt eh, šīs apslietas pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies jums par paltiecību, te, pacietību. Tagad pauzes divām minūtēm.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 au Conseil et à la Commission. Non, non, je ne crois pas. Je crois que les D'abord. Where are we? 17 So colleagues. Gadāmie kolēģi, Tagad sāksim skatīt 13. punktu. Redz, ka referenti ir ieradusies un ānu referenti arī ir klāt. Es ļoti uh, rūpējos par laiku, jo mums ir paredzēts balsojums pulksten 17.45. Tas ir pēdējais punkts, un daudz kolēģi ir ieradušies tieši uz šo balsojumu. Tagad uh, mums ir uh, paredzēts īsts stāstījums no Eirodak referentes. Tātad te ir runa par Eirodak regulas uh, atkārtoto iesniegšanu. Uh, Eh, referente ir Monika Makovei, un viņa mums pastāstīs par to, kas ir sasniegts trilogu sarunās. Šis fails, kā jau kolēģi zinās, ir daļa no pašreizējās eh, kopējās patvēruma pakotnes pārskatīšanas. Kā jūs zinat, tie ir veseli astoņi likumdošanas faili. Par Eirodak šķiet ir notikuši jau trīs trilogi, pēdējais bija šodien. Uh, Tie visi ir notikuši Igaunijas prezidentūras ietveros. Un šķiet, ka ir ieplānoti vēl divi trilogi līdz Igaunijas prezidentūras beigām. Bet eh, noteikti, ka Makovei kundze varēs mums eh, vairāk par to pastāstīt bet uh, lūdzu pavisam īsi, jo mums ir paredzēts balsojums 17.45. Tad cik minūtes jūs man esat atvēlējuši? piecas minūtes. Labi, paldies! Kā jūs jau minējāt, mums ir bijuši trīs politiskie trilogi. Viens bija plānots rīt, bet, diemžēl, tas tiks atlikts uz nākamo nedēļu. Mums ir izdevies vienoties pagaidām par trīs svarīgiem tematiem. Tātad tie ir runa par Eiropas komitētajām iestādēm un Eiropol apmainīties ar Eirodak datiem. Tad, tad, tad ir runa par eh, skaitļu un eh, burtu datiem. Tāpat arī ir jānodrošina šo datu iesniegšana laicīgi, jo, kā jau jūs zināt, pašreizējā regulāri paredzēta mm, Eiropola piekļuve Eirodak, bet bija tehniski iemesli, kāpēc Eiropā šī piekļuve nebija iespējama. Ir arī uh, vairākas citas izmaiņas attiecībā uz aizturēšanu un trešo valstu valstspiedarīgo identificēšanu. Tāpat arī apsvērumos tiks uzsvērts, ka šie pasākumi ir jāizmanto kā pēdējais līdzeklis un jā, jā, visur ir jāievēro arī pamatiesības. Ir iekļauts arī papildu garantijas eh, nepilngadīgajiem parlamentam šis punkts bija ļoti svarīgs. Mums vēl ar vienu ir jāpiestrādā pie tā, kā kā tikt galā ar lietām un cilvēkiem, ja gadījumā eh, cilvēks nevēlas nodot savus biometriskos datus. Cerams, ka drīz tiks panākta vienošanās arī par eh, datu glabāšanas periodu mm, attiecībās dažiem pieteicējiem. Eh, Lībe komiteja iesaka piecus gadus, kamēr komisija iesaka desmit gadus. Mm, mēs eh, atradīsim kompromisu. Tika panākta vienošanās starp visām politiskajām grupām parlamentā. Mēs vēl gaidām, kad prezidentūra nāks klajā ar skaidru padomas nostāju attiecībā uz eh, dažiem citiem jautājumiem. Un eh, noslēgumā es gribētu teikt, ka sarunas iet pareizajā virsienā, un es patiešām augstu vērtēju Igaunijas eh, prezidentūras labo gribu mēģināt nodrošināt sadarbību. Es eh, labprāt vēlētos, lai šī vienošanās tiktu panākta Igaunijas prezidentūras ietveros. Es eh, ceru, ka mums izdosies panākt šo vienošanos. Mums vēl ir ieplānoti eh, trīs trilogi decembrī. Cerams, ka tas bija gana īsi. Paldies! Paldies! Makovei kundze! Gribēju pārliecināties, vai kāds ēnu referents nevēlas izteikties. Silvija Gijom, lūdzu. Jā, vielen dank, Fos. Paldies, eh, priekšādātāji. Paldies arī Klodām. Mums nav pārāk daudz laika, un patiešām mūsu referentē jau runāja par to, ka mēs esam panākuši progresu dažos jautājumos. Kopā ar Igaunijas prezidentūru un komisiju esam veduši ļoti konstruktīvas sarunas. Taisnība. Mums ir viens būtisks punkts. Kolēģi uz to norādīja. Mums ir jāpanāk vienošanās, lai Eiropol varētu nodrošināt tad uh, datu salīdzināšanu un nevajadzētu šeit izmantot Nīderlandi. Citos punktos uzskatu, ka vēl ar vienu ir vajadzīgas sarunas, un nāsmu īsti pārliecināta, ka līdz prezentūras beigām izdosies to visu noslēgt. Jo īpaši jautājums par uh, minimālā vecuma samazināšanu, ja ir runa par uh, pirksnospiedumu noņemšanu. Šeit uzskatām, ka mums ir vajadzīgas ļoti striktas garantijas attiecībā uz nepilngadīgajiem. Un uh, tieši tāpēc mums arī vajadzētu vērsties pret piespiedu pirkstu noņemšanu nepilngadīgajiem. Šī ir ļoti svarīga pozīcija, un es uzskatu, ka trilogos vēl par to vajadzētu runāt. Cik tā es to saprotu, tad situācija nav tāda, ka mēs e, pavisam drīz varētu vienoties. Tāpat arī jautājums par glabāšanas ilgumu. Komitejā mēs teicām, ka attiecībā uz patvēru meklētājiem tie būtu pieci gadi. Tas bija ļoti svarīgs lēmums šajā komitejā. No komisijas un padomas puses savukārt uzstāj uz desmit gadiem, norādot, ka ir spēkā dub Dublins regulējums. To es uzskatu par mazliet dīvainu, ņemot vairāk, ka tieši pašlaik notiek Dublinas regulējuma reforma. Uzskatu, ka mums vajadzētu par šiem jautājumiem vēl diskutēt. Jebkurā gadījumā es uh, ar interesi gaidu nākamos trilogus. Paldies! Paldies uh, Makovei kundzei! Paldies par jūsu darbu. Ir skaidrs, ka vēl ir daudz darāmā. Jūs arī norādījāt, ka vēl būs vismaz trīs trilogi. Vēlreiz jums paldies. Domāju, ka mēs visi saprotam, ka šeit priekšā mums ir daudz izaicinājumu. Paldies, ka to visu izklāstījāt. Tad sarunas līdz ar to arī tiek pārtrauktas. Mums līdz balsojumiem ir palikušas apmēram 4 minūtes. Vēlreiz liels paldies. Jāsaprotu, ka izācinājumā vēl ir daudz. Paldies arī Makovei kundzei par to, ka norādījāt, kas ir panākts šajos divos trialogos. Kolēģi, balsojums sāksies pēc četrām minūtēm, ja visiem ir līdzi savas elektroniskās balsošanas kartes.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 Tottenham om het over. And I had to plug it in the, the all the troubles I had. Colleagues, uh, Nu ko, kolēģi, vismaz mēs te esam gatavi balsošanai. Uh, tas tikai izskatās, ka tas varētu būt īss balsojums, bet īstenībā tur ir daudz kompromisu, tā kā esiet lūdzu vērīgi, sekojiet līdzi. Uh, jo mm, te mūs var piemeklēt dažādi pārsteigumi. Eh, tā kā varbūt eh, nezaudēsim, nezaudēsim modrību. Vai visi esam starta gatavībā? Ļoti labi. Eh, vēl viena atruna ir mutiski iesniegts grozījums. Tā, tātad sākumā par ko balsojam? Par uh, nākamo daudzgada finanšu plānu laikā pēc 20. gada MFF post 2020 referente Monika Makovēja. Makovējas kundze vai vēlaties ko bilst pirms ķeramies klāt? Jā, paldies. Vienkārši vēlos pateikties par sadarbību. Nu, reizēm negāja tik gludi, bet tomēr sadarbība bija laba Paldies kolēģiem. Mums izdevās vienoties par labu līdzsvarotu tādu skatījumu uz to, kādam būtu jābūt budžetam pēc 20. gada. Jā, paldies. Tātad mutisks grozījums ir saņemts, kas būs aktuāls kaut kad balsošanas vidū. Un, lai nenojuktu mums, mums viss raksts, pieteikšu to tagad, to iesniegusi tautas partija grupa. Mm, autori lūdzu to pieteikt tagad. Jā, Klod, paldies. Vēlos vienkārši precizēt, kāpēc mēs šeit piesaucam septīto pantu, kāpēc mēs vēlamies šeit lielāku atbilstību pamatlīguma tekstam. Šāda redakcija calls on the commission to invoke Article 7 of the treaty in case of a clear risk of a serious breach by a member state of the rule of law. Mm. Un tāpat arī vēršas uh, pie padomas uh, pildīt uh, tās pienākumus šādu situāciju konstatējot. Tātad, ja valstī ir, ir būtiski tiesiskuma norma pārkāpumi. Uh, Uh, kolēģi, iebildumi ir, nav, Evai ir kas uh, par kārtību, uh, par tehnisko pusi. Jā, man nav balsošanas kartes, es balsošu paceļot roku. Nu tad pamēģiniet lūdzu kaut kā rādīt, parādīt vai balsot par vai pret, un tad kāds no mūsu darbiniekiem centīsies jūsu pozīciju piefiksēt. Bet kā ar pārējiem, vai visiem ir balsošanas kartes? Ir, ļoti labi, nu tad ķeramies klāt. Grozījums numur viens. Balsojam. Pirmā daļa. Pirmais grozījums, pirmā daļa. Balsojam. Tā vēl kādam kaut kas tur ar kārti īsti neiet. Nesatraucieties, vēl ir iespējams nobalsot. Ļoti jauki, beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums, otrā daļa, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums, otrā daļa. Balsojam. Ceturtais grozījums, otrā daļa. Lūdzu, sakot ļoti rūpīgi tam, par ko balsojam. Ceturtais grozījums, otrā daļa. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Viss kārtībā, viss kārtībā ar ievērojumu balsu pārsvaru. Labi, centīšos mazliet lēnāk lūdzu un nedusmojieties uz mani. Vai visi ar to ir apmierināti, vai par ko jūs tur, kolēģi, runājat? Kas tur notiek? Kolēģi no tādas partijas? Viss kārtībā? Viss kārtībā. Grozījums numur divi. Balsojam. Kā ar S&D kolēģiem. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 3. Balsojam. Trešais grozījums. Noraidīts. Ceturtais grozījums, pirmā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums pirmā eh, daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums, otrā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums, pirmā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums, otrā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Trešā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. pieņemts. 14. grozījums, otrā daļa. Balsojam. Pirmā daļa. Tātad beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums, balsojam. Beidzam balsot pieņemts. 15. grozījums, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums, pirmā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. otrā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. Jā, tā tad e, neskaitot beidzamo teikumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par šo atsevišķo beidzamo teikumu, 17. grozību, beidzamais teikums. Beidzam balsot. pieņemts. 18. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums. Pirmā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts 24. Otrā daļa. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 25. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 29. balsojam. Beidzam. Noraidīts. 30. balsojam. Beidzam. Noraidīts. 31. balsojam. Beidzam. Noraidīts. 32. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 34. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 35. Balsojam. Beidzam noraidīts. 35. balsojam, beidzam. Pieņemts. 36. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 37. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 38. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 39. Balsojam. Piedodiet. Nē, kurš tad? Nākamais ir 41. 41. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. balsojam. Beidzam. Pieņemts. Četrdesmit ceturtais un četrdesmit piektais balsojam. Beidzam. Pieņemts. Atvainojiet, nē, nē, noraidīts. Tagad balsojam par 46. Beidzam. Noraidīts. 47. Beidzam. Noraidīts. 48. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Un 51. balsojam. Beidzam. Noraidīts. 52. balsojam. Beidzam. Noraidīts. 53. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. Un uh, gala uh, balsojums uh, par tekstu, tātad personāla balsojums. Beidzam balsot pieņemts 40 pār, 7 pret. Apsveicu referenti. Paldies, līdz ar to šīs dienas balsošanu varam noslēgt un varam noslēgt arī šīs dienas darbu. Citu jautājumu nav. Sanāksim tiek slēgta.